Vispirms es gribētu atvainoties par to, ka es ierados ar nokavēšanos. Jūs esat saņēmuši darba kārtību, vai visi piekrīt šādai darba kārtībai? Ja jūs piekrītat šādai darba kārtībai, tad ķersimies pie nākamā darba kārtības punkta. Es atvainojos jautājums par pilsētītas attīstību un nākotni saistībā ar kohēzijas politiku, tad došu vārdu Rozbaks kundzei no sākuma. Lūdzu, Rozbaks kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Īstenībā tas ir. Uh visai īss jautājums. Tiek izmantoti kohēzijas fondi, mums jādomā par kohēzijas politiku kopumā, un ja jūs pārstāvat kādu mazāku apgabalu, uh, Jūs, protams, ļoti labi apzināties, cik tādā mazākā teritorijā ir grūti panākt labu lauksaimniecības teritoriju attīstību, ja, piemēram, nav izstrādāta pietiekam laba infrastruktūra. Un es domāju, tieši tādēļ mums vajadzētu domāt par paraugu prakses apmaiņu, ir nepieciešams konkrētas stratēģijas lai arī tie pilsoņi, kas, piemēram, nedzīvo lielās, miljonu apdzīvotās pilsētās, varētu būt ieguvēji no kohēzijas politikas, lai arī cilvēki periferijos reģionos varētu, piemēram, labi pārvietoties, lai viņi varētu būt mobili. Es arī nāku no tāda visai kritiskā apgabala, proti, kas neatrodas tik izdevīgā pozīcijā. Tādēļ es uzskatu, ka kohēzija ir patiešām jāiedzīvina, ir jāizmanto paraugu prakses un uh, mums arī jāpadomā par finansējumu iespējām esošajām struktūrām. Protams, ir jāpadomā arī par tā finansējumu izlietojumu, kas jau ir mūsu rīcībā, un tas jādara pēc iespējas efektīvāk. Mums ir jāsaprot, ka ir jautājumi, kas tiks pieņemti dalībvalstu līmenī, bet arī Eiropas komisijai ir jāpiedāvā uh, paraugu prakses uh, iezīmes, lai dalībvalstu to varētu pēc iespējas labāk izmantot. Un tāpat es vēlējos atzīmēt, ka ir nepieciešams uh, vairāk informācijas, ir jāpiedāvā lielāka skaidrība par to, kas notiek uz vietas, kā risinās dažādie projekti, un noteikti pilsoņi ir jāinformē par to, kas notiek šīs politikas ietvaros. Īstenībā, nu, Tas man šķiet vissvarīgākais. Mums ir jābūt par, jārunā par integrētām, piemēram, transporta biežu sistēmām un infrastruktūras uzlabojumu, un mums ir jāpiedāvā uh, paraugu prakses piemēri. Es domāju, Eiropas Savienībā šajā ziņā ir daudz. Uh, tādu labu iespēju, mēs varam izmantot vairākus trumpjus un jāpadomā arī par e, vairāku struktūru apvienošanu, par infrastruktūras uzlabošanu, lai Eiropas Savienībā no vienas vietas, tātad no punkta A uz punktu B, varētu pārvietoties pēc iespējas ātrāk. Un jāpadomā arī par e, tādu labāku dzelzceļa struktūrētību. Īstenībā tas bija viss pagaidām. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Thank you very much, Mr. Rike. Paldies, Rīkas kungs. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties Rozbaks kundzei par darbu un vēl vairāk tāpēc, ka eh, man pirmā remarka ir par to, ka manā rīcībā nav īstais dokuments. Tagad piektais komisijas ziņojums vēl nav pie, pieņemts, nav pieejams, un arī mūsu rīcībā nav pietiekami daudz parlamentu dokumentu, bet tomēr, neraugoties uz visu to, es gribētu pasītrot dažas lietas, kas varētu mūsu komitejai interesēt. Un pirmais komentārs ir eh, par to, ka, ja mēs skatāmies uz šiem pilsētu vides apgabaliem, tur mums ir vislielākās problēmas transporta sektorā. Uh, Eh, tur tieši pilsētās mums ir vislielākās problēmas ar piesārņojumu un ar uh, sastrēgumiem. Otrais. Pilsēta vides teritorijas darbojas tā kā tāds centrs, transporta centrs, kur mēs apkopojam intermodālu transporta veidus vienotā sistēmā. Tātad pilsētas ir eh, strateģiskais centrs un ir nepieciešams domāt par reģionālām un nacionālām prioritātēm tais, šai ziņā. Jo kohēzijas politika, tā ir tāda politika, kas aptver visus transporta veidus visā Eiropas Savienībā. Trešais komentārs. Tad pilsētas uh, teritorijas sniedz 85% no iekšzemes koprodukta un pilsētās dzīvo 70% no iedzīvotājiem. Un ja mums ir nepieciešams runāt par kohēziju, tad ir jāuz jāuzsver pilsētvides attīstība, iepašaisībā ar Eiropas 2020 stratēģiju. Šeit ir jāatceras, ka šī pilsētvide ir kā centrālā asa. Eh, tāpēc mums ir jādefinē eh, preču pakalpojumu virsība. Mēs uzskatām, ka tas ir relevants arī sociālā eh, kohēzijā, bet šeit ir jāņem vērā arī vides aspekti. Uh, Eh, tā kā mums ir diezgan lielas pilsētas, šai ziņā, kā jau es teicu, mums ir piesārņojums un sastrēgumi kā lielākās problēmas, un tieši eh, lielas pilsētas, pilsētvidas teritorijas visvairāk cietīs arī turmāk no tā. Tad es piekrītu Rosbachs kundzei, kas saka, ka ir valstiskā līmenī ir, eh, ievērojot subsidijas principu, ir jāpārvalda šie jautājumi, bet no otras puses mums ir arī jādomā par to, kā mēs labāk varētu izmantot kohezijas fondus tieši transporta vidē, kā mēs varētu attīstīt specifiskos tīklus, un tīpaši mums ir jādomā eh, par dažādu teritoriju sasaistīšanu, izmantojot pārvaldības principus, sasaistot šo pārvaldības principu ar finansēšanas principiem. Thank you. Paldies. Savisāra kungs. Eh, kundze. Savisā kundze. Yes, it was sometimes Mr. Savisāra. Yeah. Priekšsēdētājs atvainojas par to, ka sajauc kungu ar kundzi. Es gribētu pateikties Rozbakas kundzei par labi padarīto darbu. Tas ir atzinums, kas nāk no citas komitejas. Man īpaši daudz nav ko teikt, bet no mūsu grupas puses es gribētu pateikt, ka mēs izteiksim savus komentārus trešdien, tad, kad būs pienācis laiks sniegt mūsu komentārs. Bet tas, kas ir pieminēts šajā atzinumā, referents kundze un pārējie atzinuma rakstītāji ir rakstījuši labi, un tāpēc mums īpaši nav ko piebilst. Paldies! Vai Krāmer kundze vai Krāmer kungs, kas tur ir? Es tiešām nezinu, bet jūs varētu man palīdzēt atšifrēt. Sorry, Sir Thomas. <laughs> also,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 arī nedaudz kritiski noskaņots. Kādēļ mēs runājam par tādiem, piemēram, kritiskajiem apgabaliem? Jāņem vērā, ka pilsētās pastāv daudz problēmu, bet eh, pilsētās ir visvieglāk šīs problēmas atrisināt. Tā tad mēs runājam par pilsētām ne tikai par problēmu radošu faktoru, bet arī par tādu kā risinājumu. Kas notiks 2050. gadā? Mums ir jāsaprot, ka jādomā par eh, labākām mobilitātes iespējām, ko piedāvāt mūsu pilsoņiem. Un mēs nerunājam tikai tikai par tādiem eh, apgabaliem, periferāriem apgabaliem, kur vajadzētu uzlabot infrastruktūru. Mums vienmēr vajadzētu padomāt par to, kā automašīnas aizstāt ar sabiedriskiem transporta līdzekļiem, padomājot par vidi. Es, piemēram, nāku no Berlīnes un 70 25% no ielām eh, tika pasludināti par ielām eh, projekta ietvaros. Un eh, tik, tātad 70% ielu drīkst braukt ar maksimālo ātrumu 30 km stundā. Un tādā veidā ir iespējams uzlabot drošību, tas nāk arī par labu videi. Un mēs, piemēram, bieži vien kaut, ko, kaut kāds izņēmums ieviešam kā sistēmu un pēc tam brīnāmies, ka tas ir ļoti dārgi. Ko nozīmē ilgtspēja? Mēs mēs visi runājam par ilgspējīgu attīstību, ilgspējīgu mobilitāti, un mēs jau runājot par uh, pilsētu transporta iniciatīvu, pieņēmām konkrētas lēmumus. Es vēlējos runāt par Sustainable Urban Mobility, tātad ilgspējīgs uh, ilgspējīga pilsētvidas mobilitāte. Un, ja mēs runājam par līdzfinansējumu izmantošanu, ja pilsētas vēlas no tā gūt labumu, tām vajadzētu piedāvāt arī ilgspējīgu transporta plānus, konkrētas stratēģijas. Un reģioniem nevajadzētu domāt tā, es tikai tagad pasmēlšu naudu no uh, Eiropas Savienības kases un pašiem mums nekas nebūs jādara. Nē, ja reģionu un eh, pilsētas vēlas būt ieguvēji no šī finansējuma, tad tiem arī kaut kas ir jāpadara, jāpacenšās. Ir jāsaprot arī, kur nonāk šis finansējums, kā tiks izmantot struktūra fondu finansējums. Tātad 50% piemēram tiks pilsētām, 20% dzelzceļiem, 0,9% lai uzlabotu veloceliņus. Mēs zinām, ka tas ir iespējams, bet kā tiks pieņemts šie lēmumi, vai mēs piemēram finansēsim veloceliņu izbūvi vai šoseju izbūvi, šos lēmumus pieņems pašvaldības, pilsētas un citi orgāni. Daudzi, protams, runā par to, ka ir jāpieliek punkts uh, klimata pārmaiņām, bet ja 60% līdzekļu tiks novirzīti ielu, tātad ceļu izbūvēja, tad mēs sasniegsim tikai uh, Eh, pretējo efektu. 40% būtu jāpiedāvā dzelzceļu uzlabošanai, tikai 20% eh, ielām, autoceļiem un vismaz 20% veloceliņiem, jo īstenībā tā ir mobilitātes nākotne. Mēs esam par to ļoti daudz runājuši. Ir apmēram četri projekti. 2030. gadā būs eh, projekti īstenot par 60, 70, 80 procentiem. Mums ir jāparunā arī par to, kāda kāda politika būs aktuāla, kādi tilti šeit tiks būvēti, kādi tuneļi tiks būvēti, mesīnas tilts. Un tā nauda, kas ir mūsu rīcībā, ir jāizmanto tā, lai mēs jau pēc iespējas ātrāk varētu rēķināties ar panākumiem. Un, ja, piemēram, sabiedriskā transporta uzlabošanai tiks uh, piešķirti 20, nevis 20% no finansējuma, bet 40-50, tad mēs daudz labāk virzīsimies uz priekšu. Bet ja uh, tam tiks atvēlēts maz naudas, tad, protams, mēs uh, neko nepanāksim un nauda, kas tiks uh, ne, nepieciešama citiem projektiem, uh, tiks nepamatot iztērēt. Paldies, Vandālēn, kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es vēlējos no mūsu politiskās grupas eh, puses pateikt, ka Rosbahas kundzes ziņojums, šis atzinums ir tāds ļoti pieticīgs, bet šeit ir runāts par dažādām teritorijām, par finansējumu piešķiršanu protams, eh, gan vietējās valdības, gan reģionālās valdības pieņems šos lēmumus, bet Rosbas kundzes atzinumā tas ir eh, norādīts tā ļoti vispārīgi. Ir ļoti labi, ka jūs runājat par integrēto biļešu rezervāciju. Tas bija viens no jautājumiem, kas bija ļoti būtisks tieši mūsu politiskajā grupai. Tagad atzinumā es to atkal esmu atradis ļoti jauki. Un priekšsēdētāji kungs ir vēl divi jautājumi. Man ir, eh, nu, te radušās šaubas, es īsti nezinu, varbūt, ka man vajadzētu iesniegt grozījumi. Astotais punkts eh, atzinuma redakcijā tur ir rakstīts, ka uzsver kohēzijas fonda potenciālu Eiropas transporta tīklu programmas pabeigšanā. Man šķiet, šis formulējums ir visai neveiksmīgs, nu varbūt es esmu kaut ko pārpratis, bet tieši manai politiskajai grupai ļoti svarīgi ir runāt par transeiropas tīkliem, lai savienotu galvenās uh, bāzes punktus, uh, galvenos punktus visā Eiropā. Un mēs vēlamies, lai arī nabadzīgākie Eiropas reģioni tiktu atbalstīti, lai būtu labāka sasaiste gan starp uh, tādām lielām pilsētām, gan starp nabadzīgākiem perifēriem reģioniem. Astotajā punktā tātad eh, šī Eiropas transporta tīkla programma nav pietiekami labi uzsvērta. Varbūt, ka tekstu vajadzētu nedaudz modificēt. Un vēl ir rakstīts ka ir eh, jāveicina sabiedriskā transporta savienojumi un, piemēram, Nīderlandē mums ir daudz uh, iekšējo ūdens ceļu un, piemēram, dienvidu daļu Holandē, Dordrehtu un Rotterdamu. Šeit ir ļoti laba iekšējo ūdensceļu satiksme, labi savienojumi, un varbūt, ka mēs varētu arī padomāt par šādu ūdensceļu izmantojumu citās Eiropas valstīs. Es līdz ar to esmu apņēmies arī iesniegt grozījumu attiecībā uz šo jautājumu. Paldies! Thank you, Mr. Zala! Paldies, Zala kungs! Paldies, priekšsēdētāji kungs. Wird ja vorgelegt im Ausschuss für regionale Entwicklung. Und der Mēs eh, šajā ziņojumā runājam par Eiropas Savienības pilsētu attīstību, par kohēzijas politiku un mums, protams, ir jārunā par pilsētu mobilitāti un bieži vien uh, Eh, ja mēs runājam par kohēzijas politiku, mums ir ļoti daudz jārunā arī par pilsētu vidi, par pilsētu apgabaliem, un ziņojumā par to ir runāts galvenokārt. Ja mēs tagad runājam par transportu, protams, jāpatur prātā tas, vai pilsētu mobilitātes un pilsētu transporta faktori arī tiek šeit iekļauti, un mēs vēlamies, lai kohēzijas politiku varētu izmantot pēc iespējas labāk. Uh, ir eh, jāpadomā, kādi ir galvenie jautājumi, uz kuriem mums ir jāmeklē atbildes. Es domāju, ka šajā ziņojumā noteikti ir jārunā par pilsētvidi, un pilsētvedē e, īstenībā dzīvo apmēram 70% no Eiropas Savienības pilsoņiem, un viņi tur arī ne tikai dzīvo, viņi tur strādā, arī pavada savu brīvo laiku, tādēļ ir jāpadomā par pilsētvidas mobilitātes uz, uzlabošanu. Un tas ir jādara daudz aktīvāk nekā līdz šim, un es domāju, ka kohēzijas politika noteikti būtu atbilstošais instruments šī mērķa sasniegšanai. Un tādēļ par kohēzijas politiku šeit varbūt vajadzētu runāt daudz uh, nopietnāk. Paldies. Thank you, Mr. Bradbourne. Paldies. <clears throat> Thank you, Chairman. Um, well... Bradbourne kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Uzklausot Krāmer kungu, mana domāšana kodificējās tajā virzienā, ka es saskatu šeit eh, zināmus riskus. Es eh, piekrītu Rosbas kundzei sākumā ievadaļā, arī Van Dalinkungam piekrītu, bet šķiet, ka šeit mums tāds risks mēs varētu uh, kaut ko sajaukt. Kāds ir mērķis ten tīklam un kāds mērķis ir kohēzijas politikai. Van Dalinkungs teica, un es piekrītu tam, ka mm, šie jautājumi transporta ziņā ir saistīti ar valstu politikām vai arī ar lokālajām vietējām politikām. Un es negribētu redzēt mūs ejam tai virsienā, kā piedāvā Krāmerkungs, proti, ka mums ir tur centiens novirzīt investīcijas, kas būtu jādara lokālā, vietējā līmenī. Uh, Te nekas Eiropas Savienībā nav, jas, nav sakāms, te ir vietējie spēki, un ja nav vietējie, tad valstis to nosaka. Es piekrītu Rosbaks kundzei, ievadaļā viņa runā par labākās prakses apmaiņu, tas man liekas ļoti saprātīgi, bet nekādā gadījumā es nevarētu piekrist nekam tādam, kas eh, censos novirzīt eh, prom no Eiropas Savienības resursus uz vienu transporta veidu. Par šiem jautājumiem lem vietējā mērogā. Paldies! Mr. Količek. Kolček kungs. Děkuji, pane předsedo. E, já si myslím, že to, co tady říkali kolegové. Paldies, priekšsēdētāji. Uzklausot kolēģis, es varu piekrist gandrīz visam, ko dzirdēju šeit, bet viena lieta gan man nav īsti skaidra. Es lasu ierosinājumu daļu, un šeit ierosinājumu sarakstā ir ierosināta īpaši pieeja tā ziņā, ka publiskais sabiedriskais transports ir svarīgs mazattīstītiem rajoniem, tas ir izcelts, bet tas būtu kļūdaini. Sabiedriskais transports ir svarīgs pilnīgi visiem, ne tikai mazattīstītiem rajoniem. Un pilsētai arī radīsies milzīgas nētības, ja nebūs sabiedriskais transports. Pilsētās ir, kā jau mēs dzirdējām, sastrēgumi, un tieši sabiedriskais transports varētu palīdzēt pilsētām attīstīties, varētu transportam būtu brīvi jācirkulē arī pilsētā, tā kā tāds komentārs, bet visam pāriem es pilnībā piekrītu ka pilsētām lielām mazām ir arī nepieciešamība nodrošināt savus aprites ar sabiedrisko transportu. Tikau kundze. Mulțumesc, domnule președinte. Paldies, priekšsēdētāji. Pilsētas mobilitāte un jautājumi, kas ir saistīti ar uh, pilsētvidi. Es uzskatu, ka tas ir viens no svarīgākajiem tēmatiem tuvākajā laikā, tad, kad mēs runāsim par kohēzijas politiku. Pilsētas transportam ir jāspēlē ļoti svarīga loma. Un kāpēc? Tāpēc, ka diemžēl ļoti daudz piesārņojumi un izmeši tiek eh, radīti tieši pilsētās. Tāpēc ir nepieciešamas ļoti būtiskas investīcijas, lai uzlabotu sabiedrisko transportu. Lai sabiedriskā transporta sistēmas kļūtu efektīvāks, ir īpaši energoresursu izmantošanas ziņā, un arī, lai šīs pilsētu transportu sistēmas ar savu darbību būtu tādas, kas zem, pazeminātu emisiju līmeni. Gribētu jums atgādināt, ka mums jau tagad ir direktīva, kur tiek veicināta zaļāku sabiedrisko transportu līdzekļu ieviešana, un uh, vietējās pašvaldības arī tad, kad organizē konkursus, tās ir motivētas līdz ar to pirkt autobusus, kas ir vidē draudzīgāki. Jo ir jāņem vērā visas izmaksas arī ilgtermiņā. Un ir arī piesārņojuma radītās izmaksas, un tās notiek konkursos ņem vērā. Mēs esam atgādinājuši jau vairāk kārtīgi, ka ir nepieciešamas viedās transporta sistēmas. Uh, Tas tāpēc, lai būtu integrēta pieeja, un turklāt ir nepieciešama arī integrēta biļešu sistēma. Tādējādi pieeja sabiedriskam transportam kļūs efektīvāka. Runājot par pilsētas mobilitāti, mēs akcentējam gan vājās vietas, respektīvi mēs domājam par tādiem vājākajiem punktiem kā lietotājiem, bet no otras puses ir arī investīcijas gan ceļu infrastruktūrā, gan arī dzelzceļa infrastruktūra, jo dzelzceļa transports arī ir ļoti svarīgs elements pilsētas mobilitātes nodrošināšanā. Ir eh, svarīgi, lai mūsu rīcībā būtu vajadzīgie instrumenti, ieskaitot arī finansēšanas instrumenti, bet eh, ir jāievēro arī subsidiaritātes princips. Kad mēs runājam par pilsētu politiku, tad vietējās pašvaldības spēlē galveno lomu. Paldies! Komisija? Nē. Rosbaks kundze, vai jūs gribat vēl kaut ko piebilst pēc tā, ka, ko dzirdējāt šeit? Um, e- Paldies, priekšsādātāji. Pirmkārt, gribēju pateikties visiem kolēģiem par visu to, kas tika teikts. Nu, un, nu, skatīšos, centīšos varbūt atbildēt uz šiem komentāriem. Es saprotu, ka daudzus, ka, ka ļoti labi. Uh, ir ļoti labas lietas šeit iekļautas lietas atzinumā. Eiropā mums šķiet ir divi veidi struktūras, kā veidot sabiedrību. Viena no tām ir tāda, kur, lūk, visa lielākā iedzīvotāja daļa ir koncentrējusies pilsētās, bet tad ir arī valstis, kur tas tā nebūtu nav. Ir valstis, kur pilsētas iedzīvotāji dzīvo pa visu valsti, Un tieši tāpēc es tiešā veidā nepieminēju vienu vai otru pusi. Es pati nāku no valsts, kur šī struktūra ir ļoti izplatīta visā valstī, ir eh, mājas, ir ir infrastruktūras. Es zinu, ka ir arī Somija un, un citas valstis, kas, eh, kur ir milzīgas, milzīgi attālumi, kur neviens, piemēram, un teritorijas, kur neviens nedzīvo. Jā, tas ir iespējams, bet tad ir arī šīs mazās kopienas, kad kaut kur tur tālumā atrodas un līdz ar to tām rodas problēmas ar transportu. Tāpēc tiešā veidā es neesmu pieminējusi pilsētas vai lauku rajonus kā tādus, jo uzskatu, ka abi šie, abi šie modeļi ir svarīgi. Nu, un tieši tāpēc arī lūdzu pieminēt šo paraugu prakses apmaiņu. Jo tieši tas var ļaut eh, sastapties šīm divām ļoti atšķirīgajām struktūrām atsevišķās dalībvalstīs. Tieši tā kā daudz kolēģi teica, jā, pilsētas ir tās, kas rada visvairāk eh, piesārņojumu, jā, un ir vajadzīgs iegādāties autobusu un tā tālāk un tā joprojām. To mēs visi ļoti labi zinām, tas jau nav nekas jauns. Domāju, ka to tāpēc atsevišķi pieminēt pat nemaz nevajadzētu. Bet to, ko gan vajadzētu darīt, ir konstatēt, ka daudzās valstīs, eh, kur nav šie uz pilsētām koncentrētie reģioni, un tie vienkārši izmirst pamazām, jo daudzās valstīs lielākoties naudas līdzekļi tiek veltīti tieši pilsētām un pilsēta videi. Un tāpēc šis fokus ļoti, ļoti reti, kad ir uz lauku reģioniem. Un līdz ar to tie iedzīvotāji, kas dzīvo mazākos eh, apdzīvo, mazākās apdzīvotās vietās laukos, ir zaudētāji. Viņiem nav iespējas saņemt izglītību, viņiem nav iespējas eh, vienkārši, nu, viņiem nav darba vietu, nav iespējams saņemt veselības aprūpas pakalpojums un tā tālāk un tā joprojām. Nu, tieši tāpēc es domāju, mums ir nepieciešams skatīties tieši uz šādiem reģioniem, uzsvērt šo fokusu un arī šeit runāt par paraugu praksi. Nevis tikai pievērst visu uzmanību šiem lielajiem aglomerātiem. Jo tad beigu beigās viss būs ļoti centralizēti un nebūs nodrošināti eh, tas, ka tiek ņemta vērā, ņemens vērā valsts ar cita veida struktūru. Es ceru, ka jūs saprotat, ko es ar to gribu teikt. Man nebija iespēja izteikties pašai savā valodā, diemžēl. Bet es ņēmu vērā visu, ko jūs kolēģi teicāt, un pilnīgi noteikti pie to vēl tālāk piesardāšu un ceru, ka vairākas no jūsu minētajām problēmām vēl varēšu iestrādāt atzinumā un ar nepacietību gadīšu arī jūsu grozījumus. Paldies! Paldies, saka priekšsādātājs, paldies Rosbakundzēm. Nu, man bija ļoti skaidrs, ko jūs gribējāt teikt. Nu, tātad grozījuma iesniegšanas termiņš ir 10. novembris, balsojums komitejā par atzinumu būs 1. decembrī, un uh, man saka, ka reģionu komitejā balsojums varētu notikt janvārī, nākamgad, nu, janvārī vai februārī. Un uh, tas īsais te, grozījuma iesniegšanas termiņš ir tāpēc, ka ir attiecīgs laika grafiks reģionu komitejai. Liels paldies, kolēģi! Nākamais darba kārtības jautājums ir Krāmerkunga ziņojums par konkurences politiku. Te mēs apsvērīsim grozījumus. Lūdzu, Maikl, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Shadow Rapporteurs eh, bedanken. Vēlējos pateikties ēnu referentiem. Mēs runājam par godīgu konkurenci starp pilnīgi visiem transporta veidiem, bet eh, šāda konkurence nepastāv, tādēļ mēs vēlamies eh, šeit kaut ko ieviest un uzlabot. Vēlējos izteikties par dažiem grozījumiem. Desmitais grozījums, tālāk vienpadsmitais grozījums. Šeit ir runāts par eh, kritērijiem, kas attiecas uz vidi un Ja mēs runājam par godīgu konkurenci, tad, protams, ir jāievieš arī eh, godīgi kriteriji, kas attiektos uz vidi un arī uz darbinieku aizsardzību. Ja mēs vēlamies runāt par ilgspējīgu politiku, cīnoties pret klimatu pārmaiņu radītajām sekām, tad, protams, eh, kādai valstī ir jāizveido stratēģija, un bieži vien šīs stratēģijas maksā ļoti dārgi, un ja citas valsts to nedara, šeit mēs nevarētu runāt par godīgu konkurenci. Līdz ar to es nevaru pieņemt šādus grozījumus. 15, 16, 17 grozījumi. Tie uh, ir izveidoti par konsultēto grozījumu un šeit galvenokārt ir runāts par to, vai vajadzētu uh, Uh, runāt par atšķībām starp dzelzceļu nodevu un autoceļu nodevu. Vai to šeit vajadzētu pieminēt? Man šķiet, tas tā ir absolūta netaisnība, ka, piemēram, katrai lokomotīvei uh, ir jāmaksā augstāka dzelzceļa nodeva. Tātad par katru uh, dzelzceļa sastāvu ir jāmaksā konkrēta nodeva, neskatoties uz to, cik daudz personu un preču tiek pārvadāts. Uh, Un jāņem vērā, ka, piemēram, bija vairākas valstis, kur vispār nebija autoceļu nodevu, un pēc jaunās eiro viņietes tiks runāts galvenokārt par brīvprātības principu izmantošanu. Un mums vajadzētu šeit lietas saukt īstajos vārdos. Tādēļ arī es nevaru piekrist šim konsolidētam grozījumam, tātad 16, 17, 18. Esmu vēl uh, saņēmis nu pat ēpasta vēstuli ka balsojums par 18. grozījumu, tātad tika pieprasīts balsojums pa daļām, bet šī prasība tika atcelta. Un tas ir ļoti labi, jo arī komisija cita starpā ir pamanījusi, ka rītošais sastāvs, rītošā sastāva nodeva ir tāds visai kutelīgs jautājums. Mēs vēlreiz apspriedāmies ar komisiju, kādēļ tā ir. Un Francijas uzņēmumiem vairs šāds šādas nodevas nav jāmaksā, jo valstī vienkārši trūks naudas. Un ka tomēr citām valstīm būs jāmaksā nodevu par uh, eh, ritošo sastāvu tātad Vācijas, Šveices, Beļģijas, Nīderlandes uzņēmumiem vajadzēs maksāt vēl papildus nodevas. Īstenībā viņi maksās dubult tik daudz. Un es domāju, tas nu, nekādā gadījumā nav saistāms ar godīgas konkurences eh, principiem. Tādēļ šo grozījumu arī vajadzētu atcelt. Mums vienkārši vajadzētu saprast, eh, ko mēs šeit vēlamies panākt, un nevajadzētu visu jaukt vienā katlā no 19. līdz 22. grozījumiem. Nu, šeit es eh, biju nedaudz pārsteigts. Es nevaru piekrist tam, ka, eh, ja vilciens kavējas par vienu stundu, ir jāatmaksā 25% kompensācija no biļetes. Uh, par šo kavēšanos, un ja kavējas ilgāk par divām stundām, tad šī kompensācija sasniedz jau 50%. Piemēram, eh, vilciens no Amsterdams pienāk vēlāk, un jums ir jāgaida vienu stundu. Varbūt jūs gaidāt pusotru stundu. Un, protams, jūs pēc tam ir ļoti grūti pārsēsties, un ja jums ir tālāk jādodas vēl uz citu valsti, jūs eh, gandrīz vairs nevarat pārsēsties uz citu vilcienu. Uh, Un īstenībā eh, mēs bijām pirmie, kas pieņēma lēmumu par pasažieru aizsardzību, ja tie ceļo ar līdmašīnām. Mēs runājam par piecām stundām, tātad par kompensāciju piecu stundu gadījumā. Tad tika runāts par trim stundām. Un Bieži vien, ja politika cieši neveiksmi, tad uh, tiesas cieši neveiksmi, un mums ir jāsaprot, ko mēs īsti vēlamies panākt. Vai nu katra valsts, vai visas valsts maksā šādu kompensāciju, vai tad visas nemaksā. Nevar būt tā, ka kāda valsts maksā šādu kompensāciju, un cita eh, pieņem atkal atšķirīgs lēmums. Tā tad uh, ir iesniegt arī vairāki grozījumi, un Mums ir jārunā par godīgiem kompensācijas noteikumiem un mums ir jārunā par godīgiem un identiskiem kompensāciju noteikumiem. Un ja mēs runājam par godīgu un līdztiesīgu konkurenci, tad tā tam arī ir jābūt. Tātad nevar līdz ar to pirkst arī šim 19. un 20. grozījumam. 26. grozījums. Tas eh, ir iekļauts konsolidētajā grozījumā numur 3 Un šeit ir runāts par dempinga izmantošanu un dempinga algām. Protams, šādu algu izmaksa eh, ļoti nelabvēlīgi ietekmē konkurēt, konkurētspēju, un mēs vēlamies, lai tomēr Eiropas Savienībā konkurence būtu daudz efektīvāka, un mēs vēlamies, lai mēs būtu labāki, lai transporta līdzekļi būtu labāki, lai piedāvātie pakalpojumi būtu labāki, un lai pilsoņi labprātāk pārvietotos ar sabiedriskiem transporta līdzekļiem. Bet, protams, ja mēs runājam par uh, dempingu izmantošanu, tas uh, bieži vien uh, nāk par sliktu mūsu pilsoņiem un uh, pasažieriem. Ties, tie ir grozījumi 26. un 28. tie man arī nav pieņemami. Tālāk trīs kompromisu grozījumi. Pirmais kompromisu grozījums A ir tapis apkopojot trīs grozījumus, un šajā eh, kompromisa grozījumā viss ir iekļauts. To es varu atbalstīt. B kompromisa grozījums. Tur ir eh, runāts par dažādiem transporta savienojumiem un par uh, Uh, līdzsvarojumu starp uh, konkurētspēju. Protams, uh, tiek runāts par to, ka lielāki uzņēmumi ir konkurētspējīgāki, tie var labāk par sevi tirgu pastāvēt, un mēs arī ļoti labi zinām, ka tieši mazie uzņēmumi bieži vien ir novatoriskāki, un tiem vajadzētu piedāvāt godīgākas iespējas. Bet mēs nevēlamies šeit nošķirt lielos uzņēmumus no mazajiem, mēs vienkārši vēlamies runāt par godīgu konkurenci. Tālāk bija arī e, kompromiss par e, pasta pakalpojumiem. Es to vēlējos, e, nevēlējos sākumā iekļaut šajā tekstā, bet nu, pēc tam man par to nekas nebija iebilstams. Paldies! Lielas paldies! Tautas partijas vārdā. Pakta kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Arī mūsu grupas vārdā vēlējos uh, uzslavēt referentu, vēlējos pateikties par labo sadarbības garu, ko viņš izrādīja, un es teicu, ka nav iespējama godīga konkurence bez konkrētiem noteikumiem, bet eh, mums ir nevien jārunā par noteikumu sastādīšanu, bet jāparūpējas, lai dalību valsts tos patiešām ievērotu. Sākumā mēs it kā runājām par tādu atzinumu projektu, bet beigās eh, šis atzinumu projekts gandrīz vai kļuva par rezolūciju, ņemot vērā to, cik daudz darba tajā tika ieguldīts. Mēs atceramies arī ziņojumu, kas tāpa 2009. gadā, un, protams, mēs arī eh, lūkojamies nākotnē. Krāmera kungs pareizi norādīja, ka mums ir jāna arī par turismu un pasta pakalpojumiem. Tie bija faktori, kas netika iekļauti 2009. gada ziņojumā Un esmu pateicīgs arī Krāmer kungam par to, ka šeit ir tāda virzība nākotnē. Esmu pateicīgs arī komisijai par pretimnākšanu. Tas pats attiecas arī uz dažādiem nodokļiem, nodavām. Tātad tur um, Krāmer kungs uh, runāja par nodavām, un viņš teica, ka runājot par rītošā sastāvu nodevu, mums nevajadzētu iejaukties jau procedūrā, kas norisinās, komisija tagad pie tā strādā, un mēs vairākos grozījumos varējām arī lasīt par to, ka mēs nerunājam tikai par konkurenci e, viena transporta veida ietvaros, bet arī par konkurenci gan starp dažādiem transporta veidiem, e, transporta līdzekļiem un arī e, konkurenci starp dalību valstīm. Tātad šī konkurence ir ļoti daudzšķautņaina un izpaužas vairākās jomās. Krāmera, es nevaru nevaru piekrist Kāmera kungam, ka viņš vēlas svītrot desmito grozījumu, bet mēs vēlāmies šeit nošķirt uh, klientu intereses no drošības un vides, kā arī sociālajiem noteikumiem. Tātad to viss ne, nevajadzētu jaukt kopā. Un tādēļ arī augstu vērtēju to, ka uh, Mulderkungs iesniedz grozījumu, kas attiec uz dempingu. Mums ir jācīnās pret dempingu, to mēs vienkārši nedrīkstam izlaist no acīm. Uh, Nu, šķiet, tas eh, īsumā bija viss, ko es vēlējos teikt, bet eh, visu kopīgo atzinumu mēs augstu vērtējam un paldies Krāmer kungam par darbu. Thank you, Mr. Lielas paldies, saka Simpson kungs, tik augunda tālāk. Paldies priekšsādātāji. Iesākumā gribēju pateikties Krāmer kungam par to, cik viņš ļoti labvēlīgi sastrādājās ar ēnu referentiem un ņēma vērā viņu priekšlikums. Es domāju, ka katru reizi, kad runājam par konkurenci, īpaši transporta jomā, mums būtu nepieciešams pārliecināties pirmām kārtām, ka saistības attiecībā uz iekšējo tirgu tiek ievērotas un izpildītas. Un, ja tas tā nenotiek, tad jāskatās, kāda veida barjeras pastāv šādu saistību izpildē iekšējā tirgu. Turklāt, runājot par konkurēt spēju transporta sektorā, jāsaka, tā ir saistīta ar konkurēt spēju daudzos citos sektoros. Miljoniem darba vieta Eiropas līmeni ir atkarīga no, atkarīgs no transporta sektora Portugālē. Varam teikt, ka sociāla un ekonomiskā attīstība uh, ka eh, arī kopējā konkurētspēja lielā mērā ir atkarīga tieši no tā, kādā veidā eh, tiek skatīta konkurence transporta sektorā. Un tieši tāpēc ar vairākiem grozījumiem, kas miesniegus, esmu, centuš, esmu centusies uzsvērt to, ka ir nepieciešama šī godīgā konkurence starp dažādiem transporta veidiem. Tāpat laikā šādi šķēršļus, kas pastāv saistību izpaldē, ir jāceļ īpaši tādus šķēršļus, kas traucē dažādu mo modeļu, modalitāšu savienojumam. Esmu sagatavojis vairākus grozījumus. Lielākā to daļu ir saistīta tieši ar nepieciešamību finansēt iekšējā tirgu, iekšējo tirgu visiem transporta veidiem. Es mudinu komisiju publicēt ziņojumu par kopējo vispārīgo situāciju finansējumā transporta sektorā. Un turklāt lūdzu arī finansējumu iekšējā tirgus uh, transporta sektoram pietiekam augstā līmenī, kas ņemtu vērā sociālos apstākļus un panāktu to, ka visi transporta sektora darbinieki saņem konkrētspējīgu atalgojumu gan publiskajā, gan valsts transporta sektorā. Turklāt iesniedz grozījumu arī par pasta sektoru, ņemot vērā, ka dalību valstīm ir vajadzētu liberalizēt pasta pakalpojumu tirgu, un esam uh, izteikuši skaidrs uh, saistības šai jomā. Es lūdzam komisiju garantēt to, ka dalību valstis uztur augsta līmeni sociālos apstākļus, kur pasteri, kas ļaut pastadarbiniekiem uh, attiecīgi saņemt atalgojumu visos sektoros. Un te es runāju gan par privāto, gan par valsts sektoru. Vēl kādā savā grozījumā lūdzu komisiju nākt klajā ar prezentāciju, ar novērojumiem par gaisa transportu pakalpojumiem, īpaši attiecībā uz zemo cēnu aviolīnijām, un uh, pastāstīt par to, kādas priekšrocības ir šādiem operatoriem salīdzinājumā ar parastajiem aviooperatoriem atsevišķās lidostās. Lūdzām komisiju turklāt arī izveidot mehānismu, kas ļautu aprēķināt uh, degvielas nodokli un to piemērot, un uh, tāpat arī nodokli par bagāžu pārvadāšanu. Turklāt lūdzam izstrādāt veidu citu veidu pasākums, ko izmanto, piemēram, zemo cenu aviolīnijas, tā lai panāktu, ka konkurence nav negodīga. Ir nepieciešams nodrošināt arī pārskatāmību attiecībās finansējumu sadali un efektīvu gaisa, gaisa telpas izmantošanu. Tas nepieciešams godīgas konkurences labā. Un be, visbeidzot, uz ko gribēju norādīt, ir, ne, ir eh, mans lūgums komisijai veikt analīzi attiecībā uz iespēju ierosināt eh, dažādu veidu motivējošus pasākumus, kā stimulus, kas ļautu, piemēram, ostu iestādēm atjaunot ostu infrastruktūras, jo, diemžēl, jāsaka, ka šī joma ir atpalikusi. Paldies, nākamais runātājs. Vēlējos pateikties referentam par labo sadarbību. Es domāju, mums, protams, vajadzētu arūpēties par to, lai atzinumā pietiekami skaidri būtu izcelta eh, tāda līdzsvarota transporta modeļa attīstība. Mums jārunā arī par uh, situāciju kā tādu, par uh, spēles noteikumiem, un kā jau kolēģi minēja, ir jāpadomā, ka transports ir arī nozīmīgs uh, ekonomikas attīstībai visā Eiropā. Uh, runājot par A kompromisu, iekšējais tirgus ir viena no prioritātēm, līdz ar to es varu piekrist uh, kompromisu grozījumam A. Uh, Un es esmu sadarbojoties kopīgi ar kolēģiem, ar Mulderu kungu, iesniedzis vairākus grozījumus 15, 16, 20, 21, 27, un es ceru, ka referenta kungs varēs pieņemt mūsu grozījumus 15. un 16. grozījumā, ja mēs runājam par nodavām un nodokļiem. Mums ir jārunā arī par valsts atbalstu, jo īstenībā tie visi ir elementi, kas ļoti labi sadar kopā, un ja jūs to nepieminēsiet savā grozījumā, tad uh, būs būs tāda nelīdzsvarota, diezgan deformēta aina. 15, 15 un 16 grozījums, jā, es varu tiem piekrist, bet ja mēs runājam tikai par nodevām un nodokļiem, tad mēs īsti neiepazīstam situāciju visās tās detaļās. Mums ir jārunā arī par valsts sniegto atbalstu. Tālāk par pasažiertiesībām runājot. Es nezinu, vai mums ir eh, šajā konkrētajā ziņojumā par konkurenci jārunā arī par pasažieru tiesībām, bet mums ir skaidri jāpasaka, ka katrā transporta jomā ir jābūt arī pasažieru tiesībām. Tās var būt atšķirīgas, un, protams, mēs šeit varam domāt, cik liela kompensācija ir piedāvājama, ja transporta līdzeklis nokavējas par stundu vai divām, bet eh, arī šī kavēšanās un kavēšanās laiki katrā transporta veidā būs atšķirīgi, un eh, to radītās sekas būs atšķirīgas. Uh, Mēs esam iesnieguši grozījumus eh, numur 20 un 21, un tur ir runāts par godīgu konkurenci, bet nav runāts par līdzvērtīgu konkurenci. Un mēs nedomājam eh, tālāk 19. Eh, grozījums. Baha kungs to ir izstrādājis un vairāk kolēģi un angļu teksta versijā ir rakstīts Eh, vārds equal, tātad vienlīdzīgs, bet nīderlandiešu eh, teksta versijā, nīderlandiešu tūkojumā šis vārds equal nav precīzi pārtūkots. Tālāk 26. 27. grozījumā mēs esam nedaudz vīlušies par to, ka kabotāža joprojām apgrūtina iekšējā tirgus pilnveidi, šeit ir izmantots dempings. Uh, Un es varu arī atbalstīt Mūdera kungu, un šeit ir jārunā arī par to, ka ļoti daudzas ostas uh, gūst labumu no valsts atbalsta, un, protams, ostas mums ir nepieciešams, un tādēļ es vēlējos pavaicāt, kādēļ komisija ir tik ilgi vilcinājusies. Pievēršoties pasta pakalpojumiem, man šķiet, ka es varēju, nu, vienoties ar tikau kundzes, vismaz ceru, ka tā ir. Uh, mēs vienojamies par tādu teksta versiju, kurā mēs pārņēmām uh, vienu teksta fragmentu no pasta pakalpojumu direktīvas. Un mēs uh, vēlamies runāt nevien par valsts atbalsta sniegšanu, bet runājot arī par to, ka ir jāgarantē augsts nodarbinātības un sociālās aizsardzības līmenis, kā tas ir teikts šajā tekstā. Tālāk kompromiss uh, grozījums B, arī to mēs varam atbalstīt un vēlējos vēlreiz pateikties referentam. Uh, par viņu veikto darbu. Un mēs šeit runājam nevien par konkurenci un eh, neuzskatām, piemēram, dzelzceļa transportu kā tādu galveno kritēriju, pēc kura mēs visu mērām, jo, protams, eh, dzelzceļu atbalsta daudzās valstīs, eh, tas ir tas transporta sektors, kas ir, nu, tādā pietiekam labā situācijā, bet mums ir jārunā arī par citiem transporta veidiem. Paldies vēlreiz referentam. Količak kungs tālāk lūdzu. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám. Liels paldies priekšsēdētāji. Klausoties debatēs, man radās viedoklis, ka kabatāža šķiet ir viens no visdiskriminējošākajiem veidiem, kas iekļauts visos iestāšanās nolīgumos. Uh, ļoti žēl, ka man rumāņu kolēģi vairs nav šeit. Domāju, ka kabatāža noteikumi tiešām ir diskriminējoši. Un tie ir pretrunā šīm četrām brīvībām, pārvietošanās brīvībām, par ko runājam. Tātad kabatāža, manuprāt, tiešām ir ļoti problemātisks jautājums. Un tieši šai jomā ir ļoti daudz šķēršļu. Ja, mēs, ja mums ir šāda sistēma, tad kā vispār varam runāt par brīvu konkurenci, kā varam runāt par efektivitāti un nu, atbilstīgu transporta sistēmu? Nu, piemēram, ja Čehijas smagā automašīna dodas uz Spāniju, tad tai jābrauc atpakaļ ar tukšu kravu, tātad tukšā, un tas, manuprāt, absolūti ir absolūti neefektīvi. Ja runājam par sociālo aizsardzību, par vienlīdzīgiem nosacījumiem, tad šajās jomās esam jau virzījušies uz priekšu, bet jāsaka, nu viss, protams, izdarīts vēl nav. Kas attiec uz ostām un kuģu transportu? Kuģi, jāsaka, ir eh, ļoti vidē draudzīgs transporta veids. It īpaši, ja runājam par iekšzemes transportu, pa ūdens ceļiem tātam un par komodalitāti, kaut vai par Franciju runājot un tās lielajām upēm. Viena no visgarākajām upēm Eiropā ir Donava. Bet, nu, saprotu, ka nevaram detalizēt iedzienāties šajā jomā, īpaši ziņojuma ietvaros. Tomēr esmu ļoti pateicīgs, ka tika pieminēti sociālie aspekti visos transporta veidos. Tas, manuprāt, ir ārkārtīgi nozīmīgi, jo mums jāspēj racionalizēt, padarīt sistemātiskākas transporta sistēmu un jāvei, jāmeklē iespējas, kā saglabāt Eiropas vērtības, kas, protams, ir sociālā aizsardzība un kas, ļau, kas ir iespēja nodrošināšana darba tirgu. Un tāpēc kopumā es uzskatu, ka ziņojums ir ārkārtīgi labs, un arī kompromiss, manuprāt, būs atbilstīgs. Jā, paldies Krāmer kungam par šo ziņojumu, un es eh, varu tikai teikt, ka Eiropas konservatīva reformistu grupā nebūs viegli iegūt atbalstu kopumā jūsu ziņojumam, bet es darīšu visu, kas būs manos spēkos. Uh, Tikai par dažiem punktiem. Es domāju, ka attiecībā to, ko jau Starkungs un vairāk citi runāja par to, ka jūs vēlaties um, kompensācijas pasažieru tiesībās pielīdzināt visu pēc dzelzceļa kavējumiem, kas, manuprāt, nav pareizs metodi. Jo laiks, protams, ir nauda, tas ir jākompensē, ja tas tiek zaudēts, bet šie transporta veidi ir tik atšķirīgi no tā, ko mēs par to maksājam, cik tālu gabalu pasažieris vēlās veikt un kādi dabas vai tehniskie traucējumi var būt šķēršļi šim te konkrētam pasažierim konkrētā transporta veidā. Tāpēc, manuprāt, eh, jūsu mērķis laikam šajā gadījumā nestrādās, un es, es aicinātu tomēr, eh, zinot jūsu attieksmi pret dzelzceļu, tomēr neiet eh, tik tālu uz priekšu ar šo jūsu ceturto punktu un ieklausīties kolēģi priekšlikumos un viņus atbalstīt. Par septīto punktu, kas bija jūsu ziņojumā par um, lētu avio kompāniju komisijai, būtu jāsagatavo ziņojums par lētu avio kompāniju īpašiem uh, attiecībām lidostās. Es ļoti piekrītu šim punktam. Es domāju, ka mēs atradīsim ļoti interesants, ja šāds komisijas ziņojums taptu, ļoti interesants lietas atsevišķās lidostās Eiropas Savienībā. Un es gribētu, lai mēs neatbalstītu kopumā šo 30. grozījumu, uh, kas saka, ka nevajadzētu veidot ziņojumu par tām um, uh, lētām avio kompānijām, kuras strādā pirmos trīs gadus tikai. Es domāju, ka nekas traks nenotiktu, ja viņas iekļautu, jo līgumi bieži vien ir noslēgti šīm lētām avio kompānijām par īpašo statusu uz desmit gadiem, un uh, varbūt, ka ir tikai pirmie trīs gadi, un tam viņas neiekļautu, mēs neiegūtu pilnu ainu. Uh, Un visbeidzot par šo sociālo dempingu. Es ļoti priecājos, ka autotransporta eh, nozarē jūs aicinat pilnīgi liberalizēt šo kabotāžu pārvadājumu. Tas ļoti labi. Cik zinu, arī liberāļi domā tāpat. Bet eh, vienmēr šis piekabinātais sociālais un, un cita veida dempings īstenībā nav taisnīgs. Tas ir garš, gara diskusija, es negribu viņu uzsākt ļoti dziļi, bet eh, situācija, kurā mēs esam pašlaik krīzes laikā, kad daudzās jaunajās dalībvalstās kopējais algu līmenis ir nokrities, zemāk nekā tas bija iestājoties Eiropas Savienībā. Tādā gadījumā, citiem vārdiem, vecās Eiropas Savienības dalībvalsts aizver kravas auto pārvadājumu tirgu kabotāžā jauno dalībvalstu pilsoņiem. Jo jūs nekad neiegūsiet līdzvērtīgas prasības pēc algas un sociālām garantijām situācijā, kad jaunās dalībvalstis daudz no viņām bija spiestas samazināt jau tā lielo atšķirību no algu līmeņa un sociālām garantijām vecajās valstīs. Un uh, kaut vai kā piemērs, tad būtu jāievieš arī nodeva par kapitālu ieplūdi, jo skaidrs, ka, teiksim, lauksaimniecības zemes iegādē veco dalību valstu uh, pilsoņiem, zemniekiem ir citas kredīta resursu cenas iespējas nopirkt zemi un uzsākt eh, saimniekošanu kādā jaunā dalībvalstī. Tad arī tas ir dempings, dempings attiecībā pret kredīta resursiem. Mēs tādā veidā nonāksim līdz absolūtam uh, eh, tirgus sadrumstalotībai jebkurā jomā, ja mēs pārāk daudz lietosim šo dempingu jēdzienu Eiropas Savienības ietveros. Paldies! Thank you, Mr. Rike. Paldies, Rikas kungs. Merci, <coughs> monsieur. Paldies priekšsēdētāji. Es eh, gribētu apsveikt eh, autoru ar darbu enerģiskā veidā. Es gribētu runāt par 38, 37 grozījumu, jo šeit ir saistība ar drošību, ar savstarpējo sadarbību, ar diskriminējušām normām šajā ziņā. Mēs uzskatām, ka šis um, ziņojums, ko piedāvā, ir ļoti diskriminējošs. Mēs gribētu vērst uz um, šo arī Eiropas komisijas uzmanību, bet īpaši dzelzceļa jomā. Un pēdējais komentārs, otrais un pēdējais. Uh, Mēs esam izbrīnījušies par 18. grozījumu, ko iesniedz Kramerkungs, un mēs īsti nevaram saprast. Ne, es runāju ne tāpēc, ka es esmu francūzs. Un atkal mans komentārs ir par to, ka šajā ziņojumā mēs runājam par 2009. gadu, un 18. grozījumā ir atsauce uz 2010. gadu. Šeit tas vien jau rada problēmas. Un otrs ir, zinām, neprecizitāti šajā grozījumā. Vispirms šeit nav nekādas saiknes starp šiem diviem nodokļiem, tad nodoklis ritošam sastāvam un arī uzņēmumu nodokļa atcelšanu. Šie divi nodokļi ir pilnīgi dažādi un nav saistīti viens ar otru. Un otrs komentārs. Šis nodoklis nav specifiski saistīts ar vienu tīklu, šis otrais nodoklis varētu būt arī saistīts ar tirzniecību, ar telekomu uzņēmumiem un tā tālāk. Un trešais. Šāda veida nodoklis eksistē jau daudzās. Tātad šeit nav šī specifiskā iezīme, kas ir grozīma. Ceturkārt. Vai komisija jau strādā ar šiem nodokļiem? īstenībā komisija jau strādā, tāpēc nav vajadzīgs īpaši aicināt vēlreiz pārliecināties, jo komisija šo jau strādā ar šiem jautājumiem. Ir noteikts Eiropas regulas, kas eh, regulē šo darbu. Tad mūsu grupa gribētu piedāvāt arī citu mutisko grozījumu saistībā ar 18. angļu valodā to nolasīšu. Un šajā grozījumā mēs gribam pateikt to pašu, bet tikai varbūt tādā veidā, lai varētu noregulēt tās remarkas, kuras es izteicu iepriekš. Un tā. Mēs piedāvājam aicināt komisiju pārliecināties, ka valstu nodokļu sistēma vai taksācija nav diskriminējošs instruments pret ārvalstu uzņēmiem, kas darbojas transporta jomā. Lūk, tādu grozījumu mēs piedāvāsim. Thank you. Can you just ensure that the... Paldies. Vai es nevarētu lūdzu sekretariātam nodot šo mutisko grozījumu? Higīnas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pievienoties citiem runātājiem, gribētu pateikties Krāmer kungam par milzīgo darbu, kas ir ieguldīts, augsts ambīciju līmenis, bet mērķi ir tādi, kurus ir ļoti grūti panākt. Ir tīpaši, ja mēs runājam eh, par to, ka vajadzētu godīgi vienādu noteikumus piemērot visiem transporta veidiem. Es piekrītu Sterksa kungam un arī citiem deputātiem, kas runāja par 21. Eh, šeit ir 25% kompensācija, ja kavējums ir viena stunda, un 50, ja vairāk par divām stundām e, saskaņā ar eksistējošo likumdošanu dzelzceļu joma. Tas vienkārši nestrādās, tas nedarbosies. Jo runājot par šiem kompensācijas pasākumiem, pieeja tāda, ka tas vienkārši nedarbosies e, Šeit mēs pieminējām kompensāciju dzelzceļu, bet šeit ir dažādi transporta veidi, iespējami bas, autobusi, minibusi, uh, tāpēc es piekrītu grozījumam. Dzelzceļš ir viena lieta, bet vēl ir citi operatori citās jomās, kas darbojas. Par pasta pakalpojumiem. Šeit es piekrītu ka mums ir jātur sociālā latiņa augstu un jāi domā par privāto un publisko sektoru, mums ir jāatver vaļā publiskais sektors arī pasta pakalpojumu jomā, bet es šeit redzu problēmu. Jaunie operatori, tie izvēlēsies tos izdevīgākos tirgus, un es redzu šeit uh, liels problēmas, tāpēc es atbalstu sociālās normas. Uh, valsts uzņēmumi, kas sniedz pasta pakalpojums, ir viena lieta, bet tad nāks kādi citi uzņēmumi pēc atvēršanas, tad nāks, tie izvēlēsies to labāko, rezultātā būs daudz darba vietas, daudz cilvēku, kas būs atlaisti, tāpēc es atbalstu eh, priekšlikumu, kas šeit izskanē Roša kungs. Entschuldigung, Herr Vorsitzender, ich war noch in der Übersetzung. Priekšsēdētāja kungs, es uh, sagaidīju, kamēr viss tika pārtūkots. Vēlējos eh, sākumā pateikties Krāmerkungam par veikto darbu, un man ir kādas divas, trīs piezīmes. Ja mēs runājam par apusējības principu, tas ir minēts 35. punktā. Īsnībā šis princips kā tāds mums ir pieņemams, un ja mēs runājam par savstarpīgumu principu, ir ļoti labi, ka tas šeit ir minēts kā. Uh, tāds pārejas laika pasākums, nevis kā sistemātisks pasākums. Uh, Un mēs atbalstām sākotnējo teksta redakciju, bet mums labāk patiktu tāds formulējums, ko esam minējuši vairākas reizes jau komitejā, tāds vienkāršāks formulējums. Proti, mēs nepieņemam to, ka uzņēmumi piemēram, atver, piedalās tirgus atvēršanā ārpus savas valsts, ja savā valstī tie saglabā monopolu pozīciju. Šeit it kā viss ir sagrozīts, ka uzņēmumi e, īstenībā e, nepiedalās šajā tirgu un e, īstenībā nedrīkst piedalīties arī citu valstu tirgos. Bet mums ir jāsaprot, ka ir vairākas valstis, kur uzņēmumi izmanto monopolu pozīciju. Uh, un līdz ar to viņi nedrīkst piedalīties, eh, piemēram, citu valstu tirgos. Un varbūt mēs eh, balsojumam plenārsēdē varētu atrast tādu labāku formulējumu, kas ņemtu vērā visas mūsu vēlmes. Pievēršoties pastu pakalpojumu jomai, vai mēs eh, runājam par tām kompetencijām, kas ir piešķirts mūsu komitejai, uh, tātad, eh, kas ir transporta komitejas pārziņā, mums ir jāsaprot, ar eh, kādām problēmām sastopas šī nozara, un, protams, tās ir jāmēģina risināt. Bet varbūt, ka, nu, šajā ziņojumā tam īsti nav pienācīga vieta. Runājot par situāciju Francijā. Man ir divas piezīmes. Pirmām kārtām mēs, kā deputāti, šo jautājumu varam pārunāt ar komisiju arī rakstiskā veidā, jo tas ir nepieciešams. Maik, Mihail, tas eh, likums, par ko tu runā, īstenībā nu, nav galvenā problēma. Īstenībā man šķiet, ka cits, eh, citi likumi ir bijuši sarežģītāki. Mums ir jāsaprot, eh, ko var paveikt dalību valsts pašas. Piemēram, atsakoties no eiroviņetes, daudzas valstis eh, domāja, kas tad tagad notiks. Mēs eh, atdosim uh, naudu saviem pilsoņiem, to naudu, ko viņi ir pārmaksājuši par eiro viņieti, un tādēļ es varu atbalstīt kolēģa Dominika Rikē mutisko grozījumu. Proti mums ir jāizmeklē pilnīgi visi pasākumi, kas uh, rada konkurences deformācijas. Nevis tikai runāt šeit par to, kas notiek Francijā, jo tad uh, pārējie par mums uh, smiesies un teiks, ā, mēs jau tad varam darīt visu, ko mēs vēlamies, un Francija būs tas galvenais grēkāzes. Tātad, ja mēs runājam par negodīgu konkurenci, ieviešot nodokļus un nodevus, šim principam mēs piekrītam, bet mēs vēlamies nedaudz labāku formulējumu. Bet visā visumā, katrā ziņā, paldies Mihēlam par ziņojumu. Paldies. Thank you, Commission, Mrs. Bro Vai Baunsas kundze no komisijas varēs ko teikt, lūdzu? Paldies, priekšsēdētāji. Said, I mean, uh... Es vēlējos pateikties Kramer kungam par ļoti saskaņotu atzinumu. Mēs, protams, ņemsim vērā jūsu ieteikumus. Paldies. As regards paragraph 9. Devītais punkts šajā ziņojumā. Es vēlējos pateikt sekojošo. Komisija atbalsta to, ka Eiropas Savienības dzelzceļš tiek liberalizēts un, kā jau minēts, eh, mūsu paziņojumā, kas dienas gaismu ieraudzīja šī gada 17. Eh, septembrī, mēs runājam par vienotu Eiropas dzelzceļa telpu. Tieši šobrīd Eiropas komisija eh, aktīvi vērtē tās iespējas, ko mums piedāvā direktīva 1370-2007, kas attiec uz dzelzceļu. Eiropas komisija un it sevišķi MUV ģenerāldirekcija vēlas uh, izvērtēt to, kādā veidā konkurence konkurence 2011. gadā ietekmēs uh, vispārējo situāciju, mēs izvērtējam iegūmus un zaudējumus, bet, protams, jārunā par tirgus pilnveidi. Mēs esam gatavi arī uh, novilcināt vai, teiksim, pārlikt uz vēlāk datumu tirgus atvēršanu tad, kad visas valsts tam būs gatavs un būs izpildīt visi drošības noteikumi. Uh, Un uh, 1370 šārsītu 2007 direktīva ir ļoti būtiska un uh, uz to ir jāatsauc, ņemot vērā arī valsts atbalsts sniegšanu. Un vēl eh, šajā direktīvā nav, nav nekur teikts, ka, piemēram, dzelzceļa uzņēmumi nevarētu piedalīties, piemēram, valsts rīkotos konkursos un uh, tas nekādā ziņā nav aizliegts. Visbeidzot, runājot par eh, piedāvātiem grozījumiem, mēs vēlētos varbūt šeit ieviest dažus paskaidrojumus, proti runājot par sniegto valsts atbalstu un tā apjomu. Mēs eh, vēlētos godāto deputātu uzmanību pievērst eh, tam paziņojumam, ko mēs piedāvājam katru gadu, divreiz gadā, tas attiec uz, devi, uz piekto un devīto grozījumu. Devītais grozījums. Vadlīnijas par uh, finansējumu, lai uh, ievērotu vidas aspektu, arī attiec uz transporta jomu. 40. punkts runātājs sev izlabo, 40. grozījums, mēs jau esam uh, izstrādājuši vadlīnijas par to, kā ir jāsniedz atbalsts jūras transportā. Tālāk 40. un 30. un 31. Šeit ir runāts par konkrētiem eh, gadījumiem, par eh, atbalstu sniegšanu citās transporta nozarēs. Ir jāsaprot, vai, piemēram, eh, vienmēr šī palīdzības sniegšana valsts atbalsts ir ticis sniegts pietiekams ārskatāmā veidā, tad tas nav saskaņā ar komisijas noteiktiem vadlīnijām. Uh, Tālāk 41, 41, 43 grozījums. Eh, šeit ir runāts eh, par eh, vadlīnijām, kas attiecas uz ostām. Mēs nākamo nedēļu laikā šo jautājumu uzmanīgi izpētīsim, lai piestrādātu pie labākām vadlīnijām. Paldies, paldies. Uh, Mihēl, vai jūs vēlētos tā īsi apkopot? Vai jūs vēlaties vispār izteikties tagad beigās, kad esat uzklausījuši kolēģus, bet nu ļoti lakoniski? Nu īstenībā es te tagad varu garu un plaši runāt. Jā, es runāju par reciprocitāti, jeb savstarpīgumu, eh, par to mēs jau vienojamies ar Ierzem Bauska kungu runājot par dzelzceļa paketi. Tā tad eh, jūs vienkārši slaucat šo tirgu paši savā valstī, izmantojot monopolu situāciju, un tad darat trešās valstīs, ko jūs vēlties. Jo Vācijā es vienmēr esmu par to teicis, ka, piemēram, eh, Francijas uzņēmumi, nu, deformē zināmā mērā mūsu tirgu, un tad mēs dodamies uz Franciju, un tur viņi vācu uzņēmumus tik draudzīgi neuzņem. Nu jā. Es vēlējos arī pateikt, ka, piemēram, tad, kad tika ieviestas konkrētas nodevas Vācijas dzelzceļā, tad visi maksāja vienotu cenu, bet tikai lielajiem uzņēmumiem bija atlaides. Die Deutsche Bahn, tātad Vācijas dzelzceļš, rēķinājās ar izdevīgākiem noteikumiem, un ja jūs, piemēram, vēlties godīgu konkurenci, tad jums visās valstīs ir jāuzvedas godīgi. Un es te tā speciāli neizvēlējos Franciju. Mēs varējām runāt nevis par šo IFER nodokli, kas pastāv Francijā, mēs varam runāt arī par to, kas notiek citur, eh, piemēram, Luksemburgā un citās valstīs. Desmitais grozījums. Par to mēs balsosim vēlāk. Protams, Es domāju, ka mans priekšlikums ir labāks, saka referents. Tad ir zweitbeste. Nu, nākamais desmitais grozījums ir otrs labākais sekojot manam priekšlikumam. 15. un 16. tie nav identiski grozījumi. Ja mēs runājam par kavēšanos, kas notiek, piemēram, Berlīne vietējā transporta jomā, mēs nevēlamies, lai uzņēmumi visu laiku maksātu, bet mums nevarētu pieļaut, ka, piemēram, uz pasažieru pleciem eh, viņi vienkārši iedzīvojas un tika ievē, ieviesti, piemēram, noteikumi, ja kavējas autobus, tad pēc eh, pulkstens desmitiem vakarā pasažieris var braukt ar taksometru un tas tiek atmaksāts. Varbūt. Eh, jā, un kāds eh, varbūt to izmanto ļaunprātīgi, un tad paņem taksometru arī, ja autobus nekavējas, un saka, es vēlējos uh, nokļūt mājās desmit minūtes ātrāk. Jāņem vērā, ka, piemēram, mums ir bijušas. Uh, jaunas uh, dzelzceļa līnijas Vācijā un uh, tika liktas jaunas pārmijas, un tad, piemēram, ir padomāts arī par vilcieniem, ko sūtīt kā aizstāja vilciens, ja kāds vilciens ir bojāts, un tie stāv, piemēram, stācijās Frankfurtē, Flensburgā un visur, eh, vi, visriņķī Vācijā. Un jāsaprot, ka dzelzceļa jomā, protams, šeit ir augstāks risks, augstāks kavēšanās risks nekā avio jomā. Pakalpojumi Eh, pasta pakalpojumu Vācijā. Mans dēls strādāja tādā jaunā uzņēmumā. Viņiem tur bija jauni noteikumi un e, viņus mācīja, kā tur rīkoties, un īsnībā šie noteikumi nebija labi. Es domāju, ka tādēļ mums vajadzētu vērsties arī pret dempingu, un tas attiec uz pilnīgi visiem pastu uzņēmumiem, neatkarīgi no to izmēra. Jāņem vērā, ka, piemēram, Eh, varbūt dzelzceļš nav nu, pats galvenais princips, nav tāda pasaules naba, bet mums jārunā par mobilitāti. Un mobilitāte šeit ir galvenais princips, kā mēs to veicinam, vai izmantojot autoceļus, vai pārvietojoties pa dzelzceļu. Nu jā, pagaidām autoceļi šeit eh, it kā dominē. Vēl kāds jautājums. Eh, Rainlandas palcas pavalstī ir konkrēti gadījumi bijuši. Piemēram, es esmu saņēmis no viņiem vēstules, un viņi teica, ja šādas nodevs tiks ieviestas, tad viņi vairs nevarēs piedāvāt pārobežu satiksmi, pārobežu savienojumus, un mēs nevēlamies šādu fragmentizāciju. Līdz ar to mums no tā vajadzētu izvairīties, jo tam būs daudz smagākas sekas. Līdz ar to atkal tās robežas, ko mēs it kā vēlamies uh, attaisīt vaļā, atkal tiks aizvērts ciet. Paldies! Un, protams, paldies arī visiem kolēģiem, kas izteica uzslavu. Nu, kā zaļais deputāts, jūs uzslavu bieži vien tik, uh, tik bieži vien nesaņemat. Paldies, Mihēl, paldies, ļoti labi, ka jūs dzelzceļu uzskatāt par vienu no galvenajiem principiem. Mēs balsosim par jūsu ziņojumu rītdien, ekonu komiteja balsos 13. novembrī un plenāru sēdē balsosim decembrī. Nākamais darba kārtības jautājums. Es ceru, ka mēs to ātri pārunāsim, jo Damanaki kundze pie mums ieradīsies. Tas ir mans ziņojums par Eiropas statistiku par turismu. Um, general comments first and foremost. Es tikai gribēju pateikt vispārīgs komentārs, un tad pēc tam mēs varētu parunāt par grozīmiem, bet mums jau ir bijusi pirmā viedokļa apmaiņa. Es gribētu pateikties ēnu referentiem par darbu, un es gribētu atzīmēt, ka mēs gandrīz vienojamies par visu, varbūt atlikušās ir tikai dažas, varbūt viena vai divas tādas nelielas problēmas. Es arī atbalstu šīs regulas mērķi, izveidot kopīgu tādu ietvaru Eiropas statistikai par turismu, lai šī pieeja būtu e, sistemātiska, lai dalībvalsts vāktu un apkopotu un arī nodotu datus attiecīgi kā paredzēts. E, man ir nelielas bāžas par ļoti plašo pilnvaru deleģējumu, kas ir paredzēts šajā uh, priekšlikumā, jo komisijai būs iespēja mainīt caur deleģēšanas principu arī būtiskos principus. Un šeit ir tāds būtisks elements, kas ir saistīts ar informācijas raksturu. Es uzskatu, ka tas, kas ir būtisks, tas būtu jāvirsa saskaņā ar parasto likumdošanas gaitu. Tāpēc mēs ierosinām pārskatīt tos grozījumus, kur pilnvars tiek deliģēts komisija. Otrkārt, man ir žēl, ka mēs pilnībā nav noregulēta satelītu kontu sistēma, jo, ja būtu šī satelītu kontu sistēma, tad varētu uh, visus šos uh, sociālos un ekolo, ekonomiskos un ekoloģiskos uh, elementus apvienot kopā, lai labāk saprastu, kā darbojas šī nozara saistībā ar citām vai pret citām. Uh, nozarēm, kā tā ietekmē vietējo ekonomiku un darba vietu. Tāpēc es eh, iesaku eh, normu, ka dalība valsts varētu veikt tāds pilotu pētījums par satelītu kontiem, un tad šos dalību valstu pētījums tālāk izvērtēs komisija. Uh, tad varētu padomāt, vai ir nepieciešama harmonizētās tabulas veidot tālāk attī, nosūtot komisijai, un tad komisija varētu tālāk strādāt pie likumdošanas priekšlikumu. Runājot par grozījumiem, jāsaka, ka es piekrītu gandrīz visiem. Es piekrītu gan zaļo grupas, gan sociālistu un demokrātu grozījumiem. Arī Fidanzes, Fidanzes kunga grozījumi mums ir pieņemami. Bet eh, ar šī kunga grozījumu 32. man ir nelielas problēmas. Tur ir runa, ka tātad izdevums saistībā ar maltītēm, statistika par maltītēm. Īsti nesaprotu, eh, ko tas nozīmē. Un es arī nezinu, ko viņi runājuši ar prezidentūru. Man nav atbalstām ideja Proti, ka šeit ir tāds atsevišķs elements, kur būs atsauce uz sabiedrisko ēdināšanu, nu, tātad informācijas vākšanu saistībā ar sabiedrisko ēdināšanu. Es nevaru pagaidām grozīt, atbalstīt to. Un lai arī es nevaru finanses kunga grozījumus šobrīd atbalstīt, man ļoti interesanti e, būtu dzirdēt komisijas viedokli prezidentūras prāt padome neatbalstīs šādu atsevišķi izdalītu statistisko vienību. Arī Kozas kunga grozījums man nav pieņemams. Kozas kunga. Diemžēl viņš ir aizgājis. Varbūt tāpēc, ka šeit ir virzība citā virzienā. Šeit ir viss jautājums par dienas turismu nevajadzētu ņemt ārā šo lietu, jo tas ietekmē visu statistisko datu kopumu. Tālāk grozījumi no citām grupām, no atsevišķiem deputātiem. E, tos visus es varu atbalstīt. Tad vienīgā reālā problēma ir 32. grozījums e, Fidanzas kunga piedāvātais grozījums par to, ka varētu vākt arī statistiku par sabiedrisko iedināšanu vai kā te rakstīts par maltītēm. Fidanzes kungs vai paldies priekšsēdētāji. Paldies par lielisko darbu pie šī ziņojuma. Jūs atzīmējāt arī galvenos principus, un mēs tautas partijas grupā piekrītam šiem galvenajiem principiem Piemēram, jūs tikko kā izteicāties par deleģētiem aktiem. Mēs piekrītam jūsu paustajai pozīcijai, arī mēs uzskatām tāpat, ka šeit, ja šajā regulā tiks kaut kas mainīts, tad tai jābūt ir normālai procedūrai un nevis deleģētajiem aktiem. Tātad mēs atbalstam jūsu grozījumu šai ziņā un mēs atbalstam arī grozījumu, kur ir atsauce uz dienas apmeklējumiem. 21, 22, 23 kozes kunga grozījumi visi, tie būs visi atsaukti. To es jums gribēju pateikt. Tad tas viss no kozes kunga, kas ir saistīts ar um, viens dienas vizīte. Tad vēl par 22. Es gribētu, lai specifiskāk būtu uzrakstīta šī definīcija, kas tas ir viens dienas apmeklējums. Un es gribētu pabrīdināt, ka mums būs arī mutiskais grozījums saistībā ar 22. grozījumu. Sekretariātā mutiskais jau ir iesūcīts. Tur būs vienkārši terminoloģiska pielāgošana, lai precizētu šo e, definīciju, kā arī lai saskaņotu šo formulējumu ar citām teksta daļām. grozījums 8. un 25. mēs atbalstam 8. grozījumu, ko ir iesniedzis referents 25. atkritīs, un tad vēl ir par 26. tas arī ir Ādama Kozas grozījums. Šeit ir atsauce uz spēkā stāšanās datumu, no kura sāksies datu vākšana. Mēs eh, sarunājām ar Kozes kungu, un tad līdz ar to mēs iesniegsim vēl vienu eh, mutisko grozījumu no mūsu grupas, no IPP e grupas. Mēs piedāvāsim spēkā stāšanās datumu noteiktā kontekstā. Ja notiek regulas pārskats, es nerunāju par pirmo spēkā stāšanās datumu. Tas ir 1. janvārs 2012. gads, bet iet vēlāk notiek regulas pārskats. Un ja likumdošanas procedūra netiek pabeigta 3. septembrī iepriekšējā gadā, tad būs iespēja mazajiem un vidējajiem uzņēmumiem izmantot eh, vienu gadu tādu tā kā pārejas periodu, lai adaptētos un lai sāktu eh, vākt datus attiecīgi, kas ir prasīti. Mēs uzskatām, ka šeit ir atšķirība no Kozas kungu rocīm, kas ir piedāvājis 3. jūniju iepriekšējā gadā. Mums būs savs tātad grozījums. Mēs uzskatām, ka mūsu grozījumā ir piedāvāts racionāls laika ietvers, kas ļautu uzņēmiem attiecīgi apkopot un savākt vajadzīgos datus. Jūs eh, teicāt, ka jūs negribat pieņemt 27. grozījumu no Kozes kunga. Mēs gribētu tieši pretēji to atbalstīt. Šajā grozījumā ir nolūks vienkāršot kategorijas. šeit jūs šos iemeslus dalot privātais personiskais un darījumu. Mēs uzskatām, ka šis dar, dalījums ir racionāls, to varētu atbalstīt. Ar 32. grozījumu šeit ir saistība ar restorāniem. Es gribēju pieteikt šo grozījumu, lai būtu konsekventa pieeja visā te, jo Šīs virsraksts jau bija pielikumā, kur mēs runājam par apmeklējumiem viens dienas laikā. Mēs uzskatām, ka informācija par restorāniem ir ar pievienoto vērtību, ka mēs labāk uzlabosim statistiku, labāk apkoposim visu to, kas ir saistīts ar vienas dienas apmeklējumiem. Mēs uzskatām, ka saistībā ar restorāniem šie dati ir ļoti vajadzīgi tīp, un interesanti būtu vākt arī tādus attiecībā uz apmeklējumiem, kas ilgst ilgāku laiku, ne tikai vienu dienu, protams, tas nav dzīvības un nāves jautājums. Uh, bet tas mums šķiet svarīgi. Tātad, ja ir iespējams, tad ēšana ceļojuma laikā būtu jāietver, jo restorānu nozīme turisma attīstībā ir atzīstama un tas ir neatkarīgi no apmeklējuma ilguma. Mēs gribētu, lai paliek iekšā tas, un redzēsim, kā nobalsos par šo piedāvāto grozījumu. Paldies! Paldies, Maisners kundze! Danke, Vorsitzender. Ich bedanke mich nicht nur. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es vēlējos pateikties, ka devāt man vārdu. Es tagad varu runāt Učas kungu vietā. Viņš ir ēna referents, diemžēl nevarēja ierasties šajā sanāksmē. Un viņa vārdā vēlējos pateikties tātad par sadarbību un sagatavoto ziņojumu. Pateikt, eh, uzklausot jūsu aicinājumu, es varu izteikties lakoniski, mēs eh, vairumam varam piekrist, bet ir daži punkti, par kuriem jau tika runāts, ko mēs vērtējam tā kritiskāk. 27. grozījums. Mēs uzskatām, ka šāds eh, saīsinājums būtu loģiskāk vecāks. Līdz ar to mēs atbalstam 27. grozījumu. 31. grozījums arī mēs varētu balstot par to. Tātad ALDE grupa ir par šo grozījumu, jo uh, cilvēks, eh, cilvēkiem ar eh, ierobežot mobilitāti, protams, viņiem ir īpašas vajadzības, tas ir jāņem vērā. Tālāk 32. mēs varam atbalstīt arī tautas partijas izvēlto virzienu un eh, balsosim par šo grozījumi. Visu pārējo jūs vienkārši izcili esat atrisinājis, līdz ar to mēs sekosim jūsu norādītiem virzienam, kā mums jābalso. Paldies! Thank you, Mrs. Durant. Durānis kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies eh, referenta kungam par lielisko ziņojumu. Eh, tātad par 25. grozījumu mēs eh, gribam pasvītrot, ka šeit ir jāņem vērā ne tikai ekoloģiskie jautājumi, bet arī klimata pārmaiņas. Proti, tas ir saistībā ar emisijām. Es saprotu, uh, Eh, ka šeit ir noteikta eh, procedūra, nosākuma par 8, tad pēc tam par 25. 25. Mm, gan iet tālāk nekā 8. Eh, tātad mēs gribam piedāvāt loģiski, vispirms it kā būtu 25. pēc tam būtu 8. jo šeit mēs runājam par klimatu pārmaiņām un attiecīgi par to, kā varētu eko mm, marķējumu pie, pielietot. Tātad loģiski būtu tā, bet es gribētu arī lūgt saviem kolēģiem eh, pievērst uzmanību, ka Simpsona kunga grozījumi ir ļoti labi, tur ir atsauc uz, uz ekoloģiskiem jautājumiem, bet, bet 25. ir deli, tāds detalizētāks, tur ir rakstīts, ka šī ietekme attiecās ne, ne tikai uz turismu, tas ir saistība ar dažādiem turismu veidiem un ir iespējams iz, dažos transporta veidus izmantot gan iet ar kājām. Un tāpēc e, šīs e, lietas ir ļoti dažādas un ļoti interesanti, kā tas viss ietekmē turismu. Tālāk otrkārt par otro pielikumu. E, viens, viens tad, ka jāņem vērā ir velosipēdu izmantošana ne tikai brīvdienās, ne, ne, ne tikai tāpēc, ka mēs braucam, bet tāpēc, ka ir iespējams kombinēt ar dažādiem uh, citiem transporta veidiem ļoti interesanti zināt statistika par to. Tālāk 31. grozījums ar tāda cilvēku ierobežotām iespējām. Arī šeit būs interesanti zināt būtu statistiku par to, no kādiem reģioniem nāk Un kā tas ietekmē mazos un vidējos uzņēmumus, jo ir mazie, mazās viesnīcas un tā tālāk, un tad mēs gribētu arī atbalstīt dažādu uzņēmumu uzlabošanas eh, procesu, lai cilvēki ar ierobežotām iespējām varētu attiecīgi gūt piekļuvi tur, un tas, lūk, šie trīs grozījumi, kas, eh, uz kuriem es gribēju vērst jūs uzmanību, un es ceru, ka jūs atbalstīsiet mani tur. Paldies. Tālāk komisija vārds. Paldies priekšsēdētāji. Paldies, ka atbalstījāt šo regulu. Paldies par jūsu ziņojumu. Paldies par otro grozījumu komplektu, ko saņemam nesen. Tālāk par tiem deleģētajām pilnvarām. Arī mēs institūcijās par to domājam, un mēs piekrītam tai pieejai, kas ir bijis mājdzīvnieku regula. Tātad 1, 3, 5, 7, 10, 11 līdz 16, visi šie grozījumi, kur ir atsaucas deliģēto, tur laikam nebūs problēmas, mēs varēsim vienoties. Tālāk par tehniskākiem jautājumiem. Vienas dienas apmeklējumi. Mēs esam priecīgi dzirdēt, ka 21., 23., 24. droši vien netiks atbalstīti. Mēs redzējām to ziņojumā, bet tad bija sarunas ar padomi, šīs sarunas iet pareizā virsienā. Arī viņi grib kaut ko pierakstīt par vienas dienas apmeklējumu, varbūt kaut ko mazāk detalizētu, kā 17. grozījumā, kas tiek piedāvāts, bet um, dalība valstis arī piekrīt principam, ka vajadzētu iekļaut šeit datus par vienas dienas apmeklējumiem. Tālāk 22. grozījums par definīciju, kas tas ir viens dienas apaklējums. Mums ehm, pārsteidza tas, ka definīcija tiek pievienota ar grozījumu palīdzību, jo 4. panta 5. punktā ir viens dienas apmeklējuma aptvērums jau definēts, un darbības veids aptvērums tas jau ir kā definīcija. Tur ir rakstīts, ka tie ir, tad, kas nav ilgāk par vienu dienu ceļojumu ārpus ierastās vides. Ehm, Un padomu gribu, lai mēs pieliktu klāt, ka tas sākas no parastās dzīves vietas, nevis no kaut kurienes, bet no vienas dienas apmeklējuma sākas no savas mājas, mājvietas. Mēs 22. grozījumā neesam pārliecināti, ka šeit ir nepieciešama šī definīcija otrā panta pirmajā punktā, jo ir jau ceturtā panta pieteikts punkts, kur definīcija un darbības joma ir skaidri definēts. Tad vai vajadzētu skaidri pateikt atpūtu, rekreāciju. Tas varētu viens dienas apmeklējums izvest ārpus mm, parastā statistikas ietver. Jo tikpat labi varētu būt viens dienas apmeklējums ceļu, kad cilvēks dodas uz baseinu. Tad, ja mēs iekļausim arī tādus gadījumus, tad viens dienas apmeklējums būs ļoti plašs jēdziens, un tas nereducēsies tikai uz turismu. Nākamais 18. un 25. ar eh, ekoloģisko nozīmi saistībā ar turismu. 18. ir atsauce uz 6. ievedaļas tekstu. Te varētu būt problēmas ar formulējumu, jo eh, te ir atsauce starptautisko ietveru, satelītu kontu sistēmu, tehniski starptautiskais ietvers par turisma satelīta kontiem, tas fokusēs tikai uz ekonomisko ietekmi. Tāpēc satelīta kontu ietvers nav piemēros instruments, lai vides ietekmi mērītu. Tad Dānijā un Zviedrijā notiek darbi, kā šos turistu atlīdu punktus saistīt ar vides ietekmi, bet eh, tas ir tikai tāds eksperiments. Tāpēc no tehniskā viedokļa mēs uzskatām, ka šeit varētu būt neprecisāti šajā formulējumā. Šis ievadaļas punkts varbūt nav precīzi atspoguļo, neprecīzi atspoguļo esošo praksi. 25. grozījums ir saistīts ar šo te pašu grozījumu. Te gan nav saikne ar eh, satelītu kontiem, jo satelītu kontu sistēma, tā ir starptautiski mm, pieņemta sistēma, kur piedalās gan ANO, gan Eirostats. Mums ļoti grūti eh, pateikt, ka tur neiet, nav ietverti ekoloģiskie aspekti, bet uh, no otras puses šī ideja, ka varētu uzsākt tādus eksperimentālos pētījumus, vairāk izanalizēt, kā turisms ietekmē klimata pārmaiņas un vides jautājumus, tas ir atbalstams. Vēl viens brīdinājums ir par to, ka mums nevajadzētu pārāk attālināties no turismu nozars, jo šī ir regula par turismu statistiku. Varbūt nevajadzētu pārāk daudz lietas saistībā ar transportu, ar enerģētiku, ar vīdi rakstīt turklāt, jo tas ir tas dokuments par turismu statistiku, un te nav domāts ietvert pilnīgi visu statistiku. Šis regulas mērķis ir izmērīt turismu plūsmas galvenokārt, un arī sekundāros efektus, kas izriet no turisma. Es eh, pārlecu pie 25, tāpēc, ka tas bija saistīts ar 18. Bet vēl 19. dati un sociālais turisms. Vēlētos norādīt, ka esošajā priekšlikumā ir pirmā B daļa otrajā pielikumā, un tur ir jautājums mājasēmniecībām, kāpēc tās nepiedalās turisma apritē. Ja mājasēmniecība deklarēs, ka neviens brauciens nav bijis, tad šeit regulā ir jau attiecīgi šis jautājums kārtots. Tad dati attiecībā uz konkrētām grupām, ja vecie cilvēki, jaunieši, invalīdi, e, šeit varētu būt tehniska problēma saistībā ar to, kā tiek veidu, e, veikti šie apsekojumi. Pārsvarā tas ir izlases apsekojums, kur ir 5000 vai apmēram tā e, respondentu, un parasti šie pētījumi nav pietiekami visaptveroši, lai radītu tādas statistikas, uz kurām varētu paļauties. Un tā kā šīs grupas ar problēmām nav tik lielas, tad eh, ir diezgan grūti eh, to attiecināt uz visu. Var, mēs varam ņemt šo ierobežoto rezultātu, varbūt pareizināt ar pieci vai seši, bet mēs uzskatām, ka tas nav pieņemams. Mēs uzskatām, ka šeit ir jau atsevišķi elementi sadaļā 1b ietverti, tad vēl ir citi statistikas paveidu, piemēram, par dzīves apstākļiem, un arī šādos apsekojumos ir ietverts jautājums eh, par to, vai mājasemniecības var atļauties uz vienu nedēļu doties kaut kur ceļojumā reizi gadā. Ir saistītā statistikas tātad. Tāpēc 19. Eh, grozījumā mēs redzam problēmas ar datu vākšanu, un mēs arī redzam problēmu, ka mēs nevarēsim tādu pārliecinošu uh, statistikas rezultātu iegūt, ņemot vērā, ka pētījumi fokusējas uz nelielām cilvēku grupām. 20. grozījums. E, Demontes kungs saka, priekšsēdētājs komisārs kundze gaida ārpusē. Es saprotu, ka turisms ir ļoti svarīgs un mēs gribam dot iespējams izteikties, bet vai jūs tomēr nevarētu nedaudz kodolīgāk un Tad vēl 32. grozījums, tas droši vien ir tas svarīgākais, deputāti gribētu dzirdēt jūsu viedokli pārsvarā par to. Es ļoti īsti pateikšu par, par 20. atkal ir jāpiemien satelīta konti, šeit ir kolektīvā turisma e, patērēšana pēc produktu grupām, attiecīgi šī te pieeja, kas ir 20. grozījumā, tur mūsuprāt ir ietverta. Tad vispirms par 32. Mēs arī e, problemātiski raudzījāmies uz šo maltītes definīciju. Mēs skatījāmies to saistībā ar satelītkontiem, ar maksājumu bilanci, kur arī restorāna maltītes ir svarīgs elements. Un mēs uzskatām, ka šeit varētu precīzāk vārdu maltīti ar restorāniem aizstāt, restorānu un kafēnītes. Jo tieši tur turisti uh, E, parasti arī pērk savus pirkumus, pērk šos pakalpojumus e, no restorāniem, no kafejnīcām, un droši vien ir arī kāds, kur var paņemt līdz ēdienu, tādas vietas, bet e, lielveikalos droši vien turisti nepērk ēdienu. Tālāk grozījums par cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās iespējām. Tas ir otrā mm, sadaļa, tur ir saistība ar pieprasījumu. Šie dati netiek vākti no mm, tātad viesnīcām, pēc dati nāk no maisaimniecības apsekojuma. Un atkal, tā kā tas nāk no, no šī apsekojuma, tad izlases grupa ir pārāk maza un to nevar attiecināt uz visu populāciju. Paldies! Paldies par to, kolēģi! Balsosim rīt! Transporta komitejā un tad plenārs sesijā. Tas būs janvārī. Paldies! Eh, komisārs kundze ir gatava ienākt, un mēs aicinam iekšā komisāru Damanaki. Piedzīvot. Yeah, yeah. So. Un tā tad, saka priekšsādātājs. Lūk, komisāra ir klāt, viņa te noskarēja arī kāds elektronisks aparāts, acīm redzot, paziņojot par to, ka ir jāsāk šī viedokļa apmēram. Nu, pirmām kārtām, komisārs kundze, liels paldies, ka ieradāties, ļoti atvainojos, ka mēs esam mazliet aizkavējušies savā darba ritmā. Un es būtu ļoti pateicīgs, Jūs varētu mūs uzrunāt apmēram 15 minūšu garumā. Sacīmrot ir prezidentācija attiecībā uz regulu, kas paredz integrētas kuņniecības politikas izveidi. Maisners kundze zina, ka par to ārkārtīgi interesējas. Un, ja jūs varētu sniegt mums arī tādu visaptarošu pārskatu par to, ko komisija dara, strādājot pie integrētiem kuņniecības jautājumiem. Un nu, tātad komisārs kundze, lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsādātāji. Nu, pirmām kārtām gribu pateikties jums priekšsādātāji par šo laipno ielūgumu ierasties šeit un runāt ar jums šodien, kā jūs zinat, tā ir jau otrā reize, kad esmu jūs komitejā. Man ir tiešām liels prieks šeit būt. Es biju šeit arī pagājušā gada, jū, šī gada jūnijā. Uh, Un Maisners kundze toreiz nāca klajā ar savu ziņojumu prezentāciju par integrētu jauniecības politiku. Šis ziņojums bija viens no pēdējiem piemēriem par to, cik ļoti Eiropas parlaments interesējas par šo jautājumu un kādu pamatīgu atbalstu tas dod integrētai jauniecības politikai. Es varu jums pastāstīt, ka šis darbs, protams, bija ļoti labs. Tas piedāvāja konstruktīvus politikas priekšlikumus, noteica uh, dažādu veidu idejas un parādīja skaidru un ambiciozu vīziju attiecībā uz integrētu jūrniecības politiku. Tādā, tādējā tika izveidot viss dažādas potenciāls jaunas, e, jauni virzieni, kas varētu ļaut izstrādāt jūniecības politiku līdz 2020. gadam. Nu, un tagad ir pienācis laiks pastīties uz pašreizējo situāciju. Un tieši tāpēc es gribu jums atgādināt to, kas ticis izdarīts jau līdz šim. Un gribu īsumā sniegt arī galvenos punktus par to, kāda veida projekti ir sagatavošanā 2011. gadam. Tātad, ko esam izdarījuši? Pirmām kārtām septembrī mēs nāsam klajā ar paziņojumu uh, par uh, jūrniecību līdz 2020. Un esam pārliecināti, ka Jūras kuņi, jūrniecība piedāvā ļoti daudz izaugsmas potenciālu, tāpat laikā to eksplorēšana pieprasa vairāk zināšanas, un šāda veida zināšanas ļaus Eiropas Savienības zinātniekiem, inženieriem un uzņēmējiem nākt klajā ar jauniem produktiem, jauniem pakalpojumiem, kas palīdzēs veicināt izaugsmu. Mūsu priekšlikums par jūrniecības zināšanām ir vērsts uz datu pilnīgu izmantošanu, nu, to datu izmantošanu, ko sav, savāc dalību valstis Eh, attiecībā uz izmaksām un citiem, citu veidu jautājumiem. Turklāt, eh, tur runāts arī par citu veidu mērķu sasnie, sasniegšanu, tādu mērķu, kas minēt jūsu uzņēmumu, manu, piemēram, eh, tas palīdzēs mums daudz straujāk rēģēt uz negaidītām katastrofām, tiek, piemēram, tādiem kā Deepwater Horizon platformas no, naftas noplūda. Un tas paliec, palielinās mums uzlabot arī prognozēšanas iespējas. Mēs uzskatām, ka ja samazināsim neskaidrību šo attiecībā uz iespējamo jūras līmeņu pakapa pacelšanos par 20%, tad mēs varam ietaupīt apmēram 100, 100, 100 miljonu gadā. Ehm, īpaši tas attiec uz tiem, kas uztrauc par Nīderlandes, Londonas un Venēcijas aizsargāšanu par ūdens līmeņu celšanos. Tātad ehm, šīm trijiem reģioniem vien jau neskaidrības samazināšana par 25% dot mums milzīgus ehm, ietaupījumus - 100 miljardus eiro gadā. Uh, Šis priekšlikums tātad attiecas uz datu savākšanu, tāpat to padarīšanu efektīvāku, pieejamāku, nu, un tādējādi panākot e, ietaupījumus. Otrais, ko esam paveikuši, esam runājuši par jūrniecības uzraudzības integrāciju. Šeit ir spērts pirmies toļus priekšu informācijas e, apmaiņas jomā, mērķi kuģniecības jomā. Tā ir iniciatīva. Uh, Eh, ko jūs pazīstat, ko es esmu arī atbalstījuši, un komisija ir pieņēmusi pirms pāris nedēļām paziņojumu par to, kurā noteikta ceļu kārte un arī laiku grafiks, kas attiecināms uz nacionālām varas iestādēm visā Eiropas Savienībā attiecībā uz datu apmaiņu legālā, praktiskā, efektīvā un uh, rentablā veidā. 2011. gadā turpināsim datu apmaiņas praksi. Uh, divos galvenos izmēģinājumu projektos. Tātad eh, divi paredzēti divi. Un eh, turklāt sāksim arī īstenot ceļu karti. Trešām kārtām komisija turpinās pētīt visas iespējamās iespējas, kā radīt papildus izaugsmu un darba vietas. Eh, un tāpēc tā uzsākus pētījumu par to, kādā veidā mēs varētu izaugsmu scenārijus padarīt par realitāti. Apskatīsim jomas, kurās ir vajadzīgs vairāk pētniecības, novatorismu un tehnoloģiskās attīstības. Uh, Šis sagatavošanās darbs iedarēsies komisijas paziņojuma schēmā par eh, jūras izaugsmas eh, prognozēm 2012. gadam. Turklāt turpināsim strādāt pie ilgs, ilgspējīgu nozaru attīstības tādas kā turisms, eh, enerģētika un kuģniecība. Tālāk mums bija paziņojums par turismu. Šobrīd esam izstrādājuši politisko ietvaru, lai veicinātu augstas kvalitātes turismu Eiropā. Uh, Un, ja veiksmīgi tas tiek izmantots, tad tādā gadījumā varētu panākt arī jauns enerģijas resursus, tas varētu radīt papildus investīcijas un arī darba vietas piekrastes zonās. Te gribu pieminēt, ka jūrniecības un piekrastes turisms tiek pilnībā ņemts vērā šajā jaunajā mūsu sagatavotā tekstā. Un tas ir kaut kas jauns, tas ir kaut kas tāds, kas dod mums iespēju aplēst papildus vērtību, ko piedāvā integrēt jūrniecības politiku. Tātad pievēršamies 2011. gadam. Kas ir paredzēts? Gribu iesākumā runāt par īpašo jūrniecības plānošanu Eiropas parlaments ar lūdzu komisijai rīkoties šajā jomā. Un tāpēc ar prieku var jūs informēt, ka mēs šobrīd gatavojam priekšlikumu par rīcību un mūsu mērķis ir dot iespējas dalībvalstīm optimizēt eh, jūrniecības telpas optimizēšanu. Mēs pievērsīsimies kopējai pieeja jūrniecības plānošanā un centīsimies veicināt pārobežu sadarbību, sadarboties ar dalībvalstīm un attiecīgiem reģioniem jebkāda ja tālāka rīcība kuģniecības īpašajā plānošanā Eiropas līmenī ir jāizsano kopā ar citām plašākām politikām un iniciatīvām. Turklāt jāievēro subsidiaritātes princips. Tas pilnīgi noteikti ir eh, punkts, par ko mūs informē dalībvalsts. Un tāpēc šajā jomā komisija īstenos ietekmes novērtējumu attiecībā uz kuģniecības politi, īpašās plānošanas politiku, tur būs publiskās konsultācijas, mēs izpētīsim vir, virkni neobligāts uh, eh, tiesību aktu iespējas, kā virzīt uz priekšu jūrniecības uh, plānošanu. Uh, Mm, te mēs pilnīgi noteikti gaidīsim arī jūsu ierosinājumus konsultāciju procesa laikā. Kuģniecības īpašā plānošana ir pirmais nākamā gada projekts. Otrais projekts ir integrētas uh, jūras baseina stratēģijas izveida. Mūsu fokus būs Atlantijas okeāns. Te runāsim par uh, kopas apvienotām sabiedrotajām rīcībām. To šāda veida pētījumu pieprasīs gan padome, un pēc tā arī strādāsim. Uh, Eh, Te runāsim par unikālām īpatnībām, dažādu veidu izaicinājumus, ko rada, piemēram, atsevišķu reģionu izolācija, eh, zemes iedzīvotāju blīvums šajos reģionos un tā tālāk, eh, kur riekunās arī par lielām vēja plūsmām un viļņiem, kas savukārt var piedāvāt atjaunīgo enerģijas resursu potenciālu. Eiropas CO2 emisijas, teikšu, šeit iekļaus, un turklāt arī tiks runāts par to mūsu atkarību no uzticamiem elektrības piegādātājiem. Tādā veidā tiks nodrošināts praktisks atbalsts eh, eh, da, tai daudzveidīgai, kas paredzēti Lisabonas līgumā. Uz šo punktu mēs tālāk virzīsim citas idejas, ko notiks konsultāciju process un eh, ceram izstrādāt liberālu stratēģiju līdz nākamā gada jūnijam. Pilnīgi skaidrs šis ambiciozais priekšlikumu kopums pieprasa ne, ne nepārtraukt finanšu plūsmu tā, lai šis, šīs idejas būtu efektīvas un lai tas norisinātos atbilstīgi turpmākā finanšu plāna perioda laikā no 2011. līdz 2013. gadam. Un līdz ar to es nonāku priekšādātāja kungs, kā jūs jau arī lūdzāt. Nu, tas nod man pie mana galvenā priekšlikuma, respektīvi par regulu, kas paredz drošu finansiālu atbalstu integrētai jūrniecības politikai turpmākā finanšu plānošanas perioda gaitā. Uh, nenod, nedodot finansējumu šīm rīcībām, tad mēs apturētu šo darbību, un tādā veidā mēs nevarēsim nodrošināt pārsektoru ekonomisko izaugsmi un nevarēsim izpildīt tos politikas mērķus, kas noteikti. Es uzskatu, ka priekšlikums par finansējumu 50 miljonu apmērā ir salīdzinoši ļoti pieticīgs, ja tīpaši tad, ja ņemam vērā ka tā fokus mērķis ir trīskārtais. Pirmām kārtām ar tā palīdzību komisijai tiek dot iespēju kopā ar dalību valstīm un interesētajām pusēm turpināt izpētes darbu. E, šis izpētes darbs jau ir uzsāks, to sākām ar sagatavošanās darbību palīdzību un projektu palīdzību. Turklāt tādā veidā mēs tālāk varēsim attīstīt un izstrādāt e, praktiskā kārtā rekomendācijas, kas varētu tikt īstenotas krūtniecības politikā saskaņā ar padomus Eiropas parlamentu un ietraso pušu vēlmēm. Otrām kārtām finansējumam vajadzētu dot papildus vērtību, papildus vērtību nākamajam finansējumam dalību valstīs un piekrastes reģionos. Nu, šis jautājums ir tas, ko vēlētos īpaši uzsvērt, jo mēs grasamies palīdzēt jau pašreizējiem finans, finansējumu projektiem dalību valstīs un piekrastēs. Un trešām kārtām finansējumam turklāt vajadzētu ļaut meklēt arī sinerģiju ar citiem finanšu, finans, eh, finanšu instrumentiem Eiropas Savienībā. Tā, lai līdzekļi tiktu izmantot saskaņotākā veidā. Nu tā, tad mums ir jāpievērš, jākoncentrējas uz internetu un integrēt jūniecības politikas prioritātēm, kas ļautu dodošanāt priekšrocības visām ieinteresētajām pusēm mēs eh, nefinansēsim tikai mūsu projekts, nē, mēs finansēsim projekts, kas dod labumu mums visiem, visiem iedzīvotājiem, no Eiropas Savienības aģentūrām, sākot līdz privātām organizācijām, NVO un interesētajām pusēm eh, dalību valstīs. Un līdz ar to gribu izteikt aicinājumu jums, priekšsādātāji, kungs, piešķirt prioritatīvu nozīmu tiesību aktu tiesību aktu pieņemšanas procesiem šajā jomā. Šie, šie regulē jāstājas spēkā pēc iespējas ātrāk, jo 2011. gadā Eiropas parlamenta entuziasms attiecībā uz šo politiku pilnīgi noteikti ir neapšabams. Jūs rezolācijā jūs to arī paudāt. Tas bija pamatots uz Maisners kundzes ziņojumu, un jūs aicinājāt strauji pieņemt šo regulu. E, to darot, Jūs ļoti labi arī parādījāt, cik labi izprotat integrētās jūrniecības politikas nozīmi un to, kādas ir tās prioritātes. Komisija ar nepacietību gaida iespēju sadarboties ar Eiropas parlamentu tā, lai saulēcīgi šī regula varētu arī stāties spēkā. Mēs jau redzam, eh, kādus priekšrocības var dot integrēt jūrniecības politika ar attiecīgu finansējumu atbalstu. Mēs varam darīt vēl daudz vairāk. Godātie deputāti, priekšsēdētāji kungs Es esmu pārliecināta, ka ar jūsu atbalstu 2011. gads var kļūt par vēl, vēl vienu ļoti labu šīs politikas īstenošanas gadu. Skatoties tālākā nākotnē, visi komisijas dienesti šobrīd strādā pie finanšu plāna eh, laikam līdz 2020. gadam. Nu, tas ir galvenais jautājums. Manā dienestā esošie Manā paklautībā esošie dienesti jau strādaši pie jūnietības politikas sistematizēšanas un pie finansējuma izstrādes uh, nākamajā finanšu plānā. Tas, manuprāt, ir tikai atbalstoši integrēta jūnietības politika, pilnīgi noteikti jau ir racionalizēta. Uh, pamatu politika, tā ir mūsu ambicija, un tā pilnīgi noteikti ir avots nākamajai izaugsmēji un labklājībai. Integrētā jauniecības politika patiešām ir kļuvusi nobriedusi, un tai ir vajadzīgs jūsu atbalsts. Paldies, priekšsādātāji! Commissioner, thank you very much indeed. Paldies, komisārs Kundzei, par šiem ievadvārdiem. Mēs varam sastādīt deputātu sarakstu, bet eh, vispirms es gribu dot sakos kungam no tautas partijas, kas jau ir pieteicies. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties komisārei par to, ka viņa šeit ir atnākusi. Tātad integrētā jūras politika ir samērā nesen izstrādāta un tā ļoti dinamiska politika, un to mēs dzirdējām arī no jūsu stāstījuma. Tā ir tāda ļoti ambicioza, integrēta, iestrādāta citās e, politikās. Un mums ir jābūt realistiskiem. Mums ir ļoti daudz mērķu, mums ir nepieciešams integrēt pilnīgi visu jūras krastā, gan zivsainiecības pārstāvis, gan tā tālāk. Mums ir nepieciešams sinhronizēt visus mūsu centienus. Mēs varam runāt par trim mērķiem, tātad jūras vīdes uzlabošana, jūras vīdes uzraudzība, tas būtu pirmais Kā jums šķiet, vai visi jūsu pieminētie mērķi norisināsies vienlaicīgi, vai arī jums ir kaut kāda prioritārā kārtība? E, jebkurā gadījumā es gribētu dzirdēt jūsu prioritāšu izklāstu. Varbūt jums ir kaut kāds pro programmas, kalendārais plānojums. Un tad jautājums, kas ir ļoti svarīgs jautājums par finansējumu. Jūs runājat par 50 miljoniem eiro līdz 2013. gadam. Tiešām šī summa ir pieticīga šāds liels politikas atbalstam. Un tāpēc mums rodas arī noteikti jautājumi. Piemēram, jūs mums stāstījāt par to, ka ir nepieciešams uzlabot jūras telpu, jūras vidi. Es eh, nevienmēr saprotu, kā tas ir, kā ir saistīta evolūcija šajā jomā ar citām nozerēm, piemēram, ar to, kā šīs idejas iestrādās visas piekrastas valsts un kādā veidā tiks īstenota ANO konvencija par jūras tiesībām. Tad runājam par finansējumu. Ir trešās valstis arī un ir valstis, kas atrodas piekrastes zonā vispār. Mums ir pienākums respektēt ANO jūras tiesību konvenciju. Jo ļoti grūti ir uzlabot jūras telpu, ar, strādāt kopā ar tādām valstīm, kas nav pievienojušās konvencijai, kam nav tāds pats atskaits punkts kā mums. Jūs eh, runājat arī par jūras vidas uzraudzību. Eh, ļoti interesanti ir jūsu apsvērumi. Mēs pilnīgi jums piekrītam, bet ir atsevišķas lietas, ko mēs nesaprotam. Piemēram, šajā īpašajā programmā eh, kāda loma ir paredzēta valstīm. Liels paldies par jūsu iz, izklāstu. Mēs atbalstam šajā parlamentā jūsu centienus. Mēs sekojam jūsu darbiem ar lielu uzmanību. Mēs gribētu zināt, kā būs ar šo programmu, vai šī programma varēs sekot paredzētajam kalendārijam ritmam un panākt līdz 2011. gadam visu to, kas ir paredzēts. Paldies! Danelī kungs, trīs minūtes. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ, καθώς επίσης και για την φιλόδοξη ατζέντα σας για τα ζητήματα. Es augsti vērtēju jūsu prezentēto programmu. Tiešām tā ir ļoti ambicioza programma. Te ir ietverti ļoti dažādi jūras politikas aspekti. Jūs pacēlāt vairākus jautājumus, un jūs ļoti labi saprotat mūsu problēmas mūsu raizes un arī grūtības, kas ir saistīts ar integrētās jūras politikas īstenošanu. Mums ir atsevišķi jautājumi, kas ir tiešām fundamentāli pēc savas būtības. Praktiski mēs strādājam ar dažādām valstīm, dažādām kultūrām, un šajās valstīs ir ļoti īpaši attiecības ar jūru Šodien mums, mēs varam runāt par vidusjūras reģionu, par vidusjūras krastiem, par aktivitātēm, kas tiek organizētas jūras piekrastē. Dažkārt mēs vērojam interešu konfliktu jūras izmantošanas ziņā. Un mēs nevaram noliegt, ka uh, jūras telpas uzlabošana. Tas ir ļoti sarežģīts un ļoti ambiciozs uzdevums. Mums ir valstis dažādas, un vai visas pilnīgi piekrīt šai programmai. Šeit ir ļoti daudz ar krastu saistīti jautājumi, un jūri ir mūsu vienojošais elements, vai tiešām visi ir gatavi to atbalstīt vienādā mērā. Otrs jautājums arī starp tām aktivitātēm, kuras jūs pieminējāt, kur ir saikne ar jūru. Es eh, gribu runāt par navigāciju, par kuģošanu. Ļoti daudzām valstīm mūsu starpā tieši kuģniecība ir prioritāte. Tā ir nosare, kas dažkārt funkcionē labāk vai sliktāk, un ir nepieciešams nodrošināt aizsardzību jūras teritorijas aizsardzību, lai būtu droša kuģošana. Un šodien mums ir bažas par to, kādā veidā funkcionē kuģošana, jo ir liela, lieli pirātisma riski. Mēs noteikti nevarēsim atrisināt šo problēmu tikai Eiropas Savienības ietvaros, bet mēs varam uh, atbalstīt ar, arī ANO iniciatīvas, kas jau ir aizsāktas, lai censtos kopīgiem spēkiem atrisināt šo problēmu. Mēs nevaram ļaut valstīm risināt šīs problēmas pašām pa sevi izolēti. Un, um, vai jūsu programmā ir kaut kas paredzēts, proti cīņa pret pirātismu, vai ir kaut kādas iniciatīvas, kas ir paredzēts? Ko jūs domājat? Es jau plītās beigšu savu runu priekšsēdē, kungs. Ko jūs domājat par jūras pārvaldību. Kas piedalīsies šajā jūras eh, pārvaldības sistēmā? Eh, vai kas piedalīsies eh, valstiskā līmenī? Maisnerkungs, trīs minūtes. Liels paldies! Man liels prieks jūs redzēt mūsu komitejā, un tas ir jauki, ka jūs jau šodien varējāt mūs iepazīstināt ar, ar tapušo ziņojumu. Īstenībā es saprotu, ka integrēta jūrniecības politika ir kas tāds, kas man ļoti interesē. Jūs teicāt, ka tā ir arī tāda racionalizēta politika, un visi to saprot. Bet ar kādām problēmām mēs sastopamies? Tad, ja mēs runājam par tik plašu politikas jomu, ir ļoti grūti saprast, kurā vietā finansējums ir ir nepieciešams visakūtāk, bet jūs jau uz to norādījāt, un es arī augstu vērtēju to, ka jūs teicāt, ka jau 2011. gadā ir jābūt gatavai jaunai stratēģijai, tad, kad uh, spēkā stāvies direktīva, un jāpadomā, eh, kā efektīvāk finansēt eh, jūrniecības politiku nākotnē, un, protams, vajadzētu arī saprast, nu, kur tad no kura gala ķerties klāt, un uh, kolēģis jau to vaicāju. Jūs teicāt, ka jūs vēlties tādu vispārīgu atbalstu sniegt un piedāvāt tādas stratēģijas, kas nāktu par labu pilnīgi visiem, kad ieguvēji būtu pilnīgi visi. Uh, Un, protams, to mēs varam tikai atbalstīt. Ja mēs runājam par eh, apmaiņu ar datiem, ar informāciju, par zinātni, tam ir jābūt vienam no galvenajiem akcentiem, vienai no galvenajām prioritātēm. Un jūs teicāt, ka, protams, šajā jomā ir ļoti daudz vēl neizsmelta potenciāla, ir izpētīti tikai 10% no visiem okeāniem. Ir ļoti liels skaits dažādu produktu, bet eh, ir iespējams arī radīt jaunas eh, darba vietas, radīt izaugsmi tieši jūrniecības jomā jomā. Un tas, protams, ir ārkārtīgi saistoši. Ja mēs runājam arī par degvielu un izēvielām, arī šeit paveras jaunas iespējas. Un tādēļ vajadzētu padomāt, ko mēs varētu mm, veikt, lai saskaņā ar astoto izpētes programmu tajā spēcīgāk integrētu arī integrēto jūrniecības politiku. Jūs runājat arī par uzraudzību, tur varu jums pilnībā piekrist. Es varu piekrist Kamacakus kungam, Viņš bija, soci... un tad vēl bija eh, referents no, eh, ēnu referents no sociāldemokrāta grupas, kas, diemžēl, nenosauca savu vārdu. Tā tad ir jākonkretizē, kuram, eh, kādas kompetences ir kura pārziņā. Un, protams, ja mēs runājam par šīs maritīmās jūras vidas plānošanu, tas, protams, neko neatvieglo. Uh, Tagad dažas detaļas, ja mēs runājam par izpētes pamatprogrammu, jūs teicāt, ka pateicoties šādai programmai mēs varētu izvairīties no dažādām katastrofām, kā līdzīgi Amerikā notikušā Deepwater Horizon platformas katastrofa, un ko darīt pēc tam, lai ātrāk sakop šo katastrofu radītās sekas, kā mēs varam pret tām labāk, tātad labāk izvairīties no šādām katastrofām. Un, ja runā par kuģu, kuģu būves stratēģiju, eh, tas arī būtu viens no tādiem darbības lauciņiem, kur varētu rasties ļoti daudz darba vietu. Vai ir iespējams šādu stratēģiju uzsākt, vai tas būtu jūsu pārziņā? Mēs īsti neesam par to pārliecināti. Protams, šāda stratēģija būtu ļoti noderīga, jo tā sniegtu ļoti daudz jaunu darba vietu. Paldies! Paldies! Fandālenkungs lūdzu! Paldies, laipni lūgt komisārs kundze mūsu pulkā. ECR grupa vēlas, lai programma būtu pietiekami realistiska un ļautu sasniegt konkrēts rezultātus. Mums ļoti būtisks ir divas prioritātes, ja mēs runājam par subsidiaritātes principu un par to, kā uzlabot uh, situāciju vides jomā. Uh, proti, lai visa jūras, eh, lai viss jūras transports kļūtu vēl draudzīgāks vidē, lai tas kļūtu vēl zaļāks, mēs varētu runāt arī par šīm tās augtiem zaļajām jostām. Es īsti nesaprotu, kāda, ir, kāds ir uzdevums sadalījums starp jums un Kālasa kungu, bet ņemot vērā to, ka tieši jūs esat pie mums ieradusies, es saprotu, ka tas pētījums, kas tagad norisinās komisijā par 0,1% sēra no 2000, tātad 0,1% sēra tajā degvielā, kas tiek izmantot uz kuģiem. Uh, Protams, tas ir ļoti interesanti. Mums jāpalūkojas uz to, kas notiek visā pasaulē. Tā ir liela problēma, piemēram, arī Baltijas jūrā. Un ir kūģi, kas rada daudz piesārņojumu, un, protams, arī konkurence dalību valstīs nav neviendabīga. Nav viendabīga, es atvainojos. Tālāk sarunas par emisiju tirzniecības sistēmu. Mums patiešām vajadzētu saprast, ko mēs varam eh, sasniegt, un eh, startautiskā jūrniecības organizācija vēl nav piedāvājusi mums tādus pārliecināšākus secinājumus. Es patiešām vēlētos eh, no jums, komisārs Kūns, dzirdēt, kāda ir jūsu, kāds ir jūsu priekšstats par šādu emisiju tirzniecības schēmu. Paldies! Un tagad visbeidzot grupu vārdā Krāmer kungs uz trim minūtēm. Paldies, paldies komisārs kundzei par prezentāciju. Ir ļoti jauki, ka jūs varējāt pie mums ierasties. Mēs visi runājam par zaļo mobilitātu un, protams, ka eh, jūra un jūras transports, nu, normāli lūkojoties, ir eh, viens no draudzīgākajiem transporta līdzekļiem. Un, eh, ja komisija pietiekam aktīvi rīkosies arī šajā lauciņā, nu, tad mēs varēsim gūt panākums. Ja mēs runājam par uh, jūras par teritoriāliem ūdeņiem. E, joprojām tiek izmantota smagā degviela, tur bija arī tādas, e, ļu, tur ir not nedraudzīgi e, motori, degviela tiek dedzināta, šī bunkera degviela tiek dedzināta, bet tā ir ļoti piesārņojoša un nav nekādu filtru un īstenībā tie atkritumi, kas rodas dedzinot šādu degvielu, ir īpaši jāapsaimnieko, bet bieži vien uzņēmumiem tam nav alga, tam nav nepieciešamā finansējuma un savādāk kuģniecība zaudēs savu labo tēlu, labo godu, ko tā ir nopelnījusi it kā ļoti eh, tāda zaļa joma. Tālāk runājot par izmaksām, par eh, to, cik daudz izmaksā uh, milzīga kuģa motors. Protams, motora izmaksas ir ļoti zemas salīdzinot ar citām detaļām. Un arī uh, transporta izmaksas ir visai zemas, bet, nu, joprojām šajā jomā nav nekādas attīstības, nav pietiekam liels attīstības. Mums ir jārunā par to, ka šīs degvielas uh, iekārtas un arī īpašās atkrituma dedzināšanas iekārtas uh, īstenībā tiek izmantot tas daudzās jomās, bet uh, jūrā īstenībā ne. Tagad divas minūtes Rīgas kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties arī komisārs kundze par to, ka viņi ir atnākusi pie mums. Es izteikšos ļoti īsi. Tā kā eh, es esmu referents budžeta jautājumos par jūras politiku, es ar ļoti lielu interesi klausīju jūsu sakāmo. Un runājot par šo tematiku, par jūru, par piekrasti, tad jūs pieminējat 50 miljonu budžetu, tāpēc mans jautājums ņemot vairāk ārkārtīgi plašo programmas un projekta raksturu un ņemot vērā, ka ir finansiālie resursi ļoti ierobežoti, man ir šāds jautājums, kādā veidā jūs paredzat eh, strādāt ar šo programmu, eh, kā jūs eh, ieliksiet šo jūras politiku esošā budžeta ietvaros, vai ir veikti kādi pētījumi, vai arī ir paredzēts ievākt dalībvalstu pētījumu rezultātus, lai mēs nonāktu pie konkrētajiem pasākumiem, kādā veidā mēs varētu attiecīgi finansēt mūsu pasākums, vai tas notiks atsevišķi vai ar dalību valstu piedalīšanos, jo ņemot vērā ierobežotās finansiālās resursus, kādā veidā jūs gribat izpildīt visu, kas paredzēts. Paldies, Bilbao kundze! Gracias, presidente, y buenas tardes, comisaria, por, por estar hoy aquí con, con todo. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, paldies komisārs Kundzei par to, ka atnācāt uz mūsu sanāksmi. Šeit mums ir tāds bažas daudziem. Kādā veidā jūs iztērsiet 50 miljonu eiro, kādā veidā jūs varēsiet finansēt visus pasākums, kas paredzēt šajā politikā. Eh, es. Uh, zinu, kāda informācija ir jūsu rīcībā, jūs mums izklāstījāt, bet kaut kā šeit pietrūkst šajā integrētā jūras politikas pieejā. Šajai politikai būtu jābalstās uz kuģu būves sektoru, arī zvejniecības sektors, zivsaimniecība. Eh, Kuģbūvs sektors šobrīd arī piedzīvo grūtas dienas, tad tālākais elements ir arī kuģošanas drošība, ne tikai zvejas kuģu drošība, bet arī plašāk. Šo drošības aspektu mēs nedrīkstam aizmirst, tīpaši saistībā ar pirātismu, tad vēl ir koordinācija un jauninājumi. Uh, kaut kā te pietrūkst, un man šķiet, ka pietrūkst koordinācijas ar komisijas darbu, jo komisijai ir kompetences eh, pilnvars šajā eh, nozare, viņiem vajadzētu koordinēt šo darbu, tad kā tas ir plānots veikt šo koordināciju? Un konkrētāks jautājums, ko jūs gribat darīt nākamajos eh, divos gados, vai atbalstīsiet vairāk zivsamīcības politiku, kādi līgumi? Uh, ir paredzēta noslēgšanai, un kā ir ar plāniem, kas jau šodien ir pieņemti, kur jau ir kaut kādas problēmas piekrastes rajonos, un kā jūs rīkoties ar kuģu būvi? Es dzirdēju jūs dažādās idejas, bet kas man pietrūkst, skaidrs virzības, kur mēs ejam. Turklāt vēl ir ļoti daudz, nevis ir daudz, bet vairāki komisāri, kas darbojas ar integrēto jūras politiku, vai jūsu starpā komisāru starpā arī ir kaut kāda koordinācija, vai tuvākajos gados jūs varēsiet savā starpā vienoties, kā jūs sadalīsiet budžetu. Uh, vai būs varbūt trīs vai četri tādi galvenie projekti, kas tiek atbalstīti, kur būs inovācijas vai kā. Vai jūs nevarētu paskaidrot precīzāk, kur jūs virzaties? Un vēl atgriežoties pie mana jautājuma, vai ir kaut kāda plašāka visu pasākumu koordinācija komisijas ietvarā un plašāk? Paldies. Un man arī trīs jautājumi jums, komisārs Kundze. Pirmais jautājums ir jautājums, kas turpina kuģu būvis ideju. Tātad kuģu būve pret kuģu salaušanu, kuģu um, norakstīšanu. Mm, mums ir plāni, kā attīstīt kuģu uh, sagriešanas jo industriju um, mums. Man ir arī otrs jautājums, Vandālinkungs to uzdeva. Uh, ko mēs varam darīt, lai uzglabātu konteiners, kas nokrīt nos no kuģiem? Atcerieties, mums bija debate Eiropas parlamentā, īpaši sen tas nebija, jo no šādiem konteineriem rodas bīstamība ne tikai videi, bet arī kuģniecībai, bet jūras industrija pilnīgi šķiet neievērojam um, šo situāciju, ka 20 tūkstoši konteineru nokrīt no kuģa klājiem un pazūd kaut kur zilajā stālēs katru gadu. Un treškārt, ko mēs varētu darīt, lai palīdzētu jūras industrijai attīstīties? Vai mēs nevaram kaut ko izdarīt lētāk, kaut vai cīnoties pret um, birokrātiju, kas ir uh, sastopam dalībvalstīs, pat iekš Eiropas Savienības um, kuģniecībā ir daudz birokrātijas. Uh, tra, ne, nav neviens cits transporta veids, kas ir pakļauts tik milzīgām dažādām procedūrām, ņemot krāvu pat no vienas ostas Eiropas Savienībā un vedot to uz otru ostu arī Eiropas Savienībā. Ja mēs varētu vērsties pret birokrātiju, uh, mums ir muita un šādi un tādi papīri, 101 procedūra. Ja mēs varētu sakārtot šo birokrātiju, tad mēs varētu tiešām jūras industrijai ļoti palīdzēt. Lūdzu, komisārs kundzei vārds atbildēm 10 minūtes. Paldies! Es gribētu pateikties visiem deputātiem, kas izteicās. Paldies par jūsu komentāriem. Godīgi teikšu, ka šie komentāri atspogļo arī manas domas, jo tā mums ir jauna politika. Uh, Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, mums ir jāskatās, kas ir pats realistiskais veids, kā virzīties uz priekšu. Un kā tad virzīties uz priekšu? Mūsu pirmais mērķis bija uzņemt kontakts ar dalībvalstīm. Un tāpēc mēs daudz runājam par pārvaldības jautājumiem no šī brīža līdz gada beigām ļoti ceram, ka izveidosim tādu tā kā tīkla struktūru, uh, ar dalībvalstīm, kur būs integrētās jūras politikas pārstāvi no visām dalībvalstīm. Mums ir kontaktpunkti katrā dalībvalstī. Mēs turpinām attīstīt šo sistēmu. Jūs saprotat, saprotat, ka tam nauda nav vajadzīga, te nav nekāda saistība ar finansējumu, bet mēs ļoti ceram, ka tādā sadarbībā mēs iegūsim pievienoto vērtību un tad uh, šāda tīkla struktūra, tāda sistēma varētu darboties. Eh, un tad arī līdz ar to mēs eh, mēģināsim rēģēt pret visām tām birokrātiskām prasībām, par kurām jūs tikko dzirdējat. Un tad mums ir trīs pīlāri mūsu darba. Eh, jūras likumdošana, tāda jūras uzraudzība un telpiskā plānošana. Pirmkārt, zināšanas. Zināšanas par jūru. Es... Kas tas ir? šīs jūras zināšanas. Ko mēs gribam darīt? Mēs gribam sasaistīt eh, visus projektus, kur ir saikne ar zināšanām un ar jūras situāciju. Piemēram, nākamajā gadā es esmu sadarbojusies jau ar otru komisāri, zinātnes komisāri Kvindas kundzi, un viņa ir uzsākusi programmu eh, 45 miljonu vērtībā kas ir orientēta uz nākotni, tad mums jau ir sadarbība. Un tad mm, mums runājot par jūras pētniecību, mūsu rīcībā nonāk simtiem miljoni, ko mēs varam izmantot arī jūras pētniecībai. Atgriežoties pie finansējuma, mums šie 50 miljoni ir nepieciešami, lai radītu saiknes starp sektoriem, kur jau ir daudzi, daudzi miljoni. Tātad 50 miljoni tā nav tikai tā summa, kas ir saistīta ar samaksāšanu par šīm rīcībām. 50 miljoni tiešām ir ļoti pieticīga summa, bet e, šo summu mēs izmantojam, lai radītu saiknes, e, sakarības starp projektiem, kas eksistē jau citos sektoros, citās nozarēs. Esmu gatavs skaidrot, kā šī saikne notiks. Uh, bet um, šī te jūras pētniecības programma ir ļoti labs piemērs. Mums jau ir 45 miljoni no zinātnes, un šo zinātni, tad, no, nu, to naudu var, var izmantot uh, arī pētot jūras situāciju. Un tādā veidā mēs varam izmantot arī citu projektu naudu, kur ir simtiem miljonu eiro. No mūsu puses raugoties, un šeit es gribu runāt vairāk par kuģu būvi. Mums ir ļoti daudz zinātnes programmas, Eh, kur mēs pētam tīru kuģniecību, vidē draudzību kuģu būvi ar inovāciju palīdzību. Bet mēs vēl neesam šos projektus noveduši līdz komercializācijas fāzei. Mūsu uzdevums ir pārliecināt komisijas dienestus, piešķirt finansējumu projektiem, kas saista eh, šos novatoriskos un pētniecības produktus ar kuģu būves nozari Un mēs darīsim tieši to ar šo te naudas summu, kas ir mūsu rīcībā. Mums ir projekts, mums ir nepieciešama naudas summa, lai radītu atkal saikni starp projektu un reālo īstenošanu. Un, protams, kuģu būve, kuģu laušana, kuģu drošība, tādas lietas, tā nav mana kompetence. Bet es gribētu pateikt, ka mums ir lieliska sadarbība starp manu dienestu un Kallasa kunga. Un e, EMSA. Uh, piemēram, arī piedalīsies šajā jūras uzraudzības eh, programmā un kādā veidā tas notiks. Eh, tad es at, atbildēšu arī kolēģim, kas uzdeva jautājumu. EMSA ir savas kompetences. Mēs negribam iejaukties šīs jūras drošības aģentūras darbā. Ko mēs gribam darīt? mēs gribam savākt datus, iegūt informāciju no visiem dienestiem, visām aģentūrām, ieskaitot arī no šīs aģentūras, un mēs gribam, lai visi šie dati būtu pieejami un savstarpēji sastatām. EMSA mums dos datus, un mēs jau esam par to vienojušies. Mēs saņemam datus no viņiem, arī no dalībvalstīm, no valstu iestādēm, no militārā sektora. Mēs visus šos datus apkopojam kopā, un tad mēs izdarām tā, lai pilnīgi visiem šie dati būtu pieejami. EMSA turpinās strādāt, realizēs savas drošības programmas, jo mūsu, mūsu uzdevums, veicot mūsu idejas jūras uzraudzības laukā, nav aizstāt EMSA, mēs vienkārši gribam svākt datus no viņiem, iegūt datus, kas ir viņu rīcībā, padarīt tos pieejams pilnīgi visiem. Uh, Tādā veidā mēs strādāsim ar mūsu 50 miljoniem, kas ir ļoti neliela summa. Tāpēc mēs piedāvājam izvērst pilotu pro, projektu. Šeit gribu pieminēt vidusjūras projektu, tur mēs labi pastrādājam, un mēs esam pēc tam gatavi izplatīt šo datus plašāk. Tādā veidā radīsies arī pievienotā vērtība arī esam strādājuši kopā ar komisāru Patočņika kungu jo telpiskā plānošana uz jūras ir saistīta arī ar vīdes jautājumiem. Piekrastes jūru pārvaldība, jūras telpas plānošana ir lietas, kas ir saistīts ar patočnieka mandātu. Tad man, mums būs vienoti darbi un mēs radīsim sinerģijas un attiecīgi komisija varēs reaģēt efektīvāk. Par emisijām par starptautisko jūras organizāciju Šī organizācija strādājas ar emisijām, ir īpaši ar NO emisijām, bet ar CO2 emisijām viņi nav strādājuši tik daudz. Es aizmirsu, ka es runāju ar transporta komitejas pārstāvjiem, kas ļoti labi visu šīs lietas zina. Un ko mēs darīsim? Mēs darīsim tā, ka gribam palīdzēt starptautiskajai jūras organizācijai. Komisijas pozīcija tāda, ka Eiropas Savienība nevar atļauties izstrādāt pati savu likumdošanu, tikai Eiropas Savienības likumdošanu, kas būtu pretstatā IMO likumdošanai. Ja mēs iesim šo ceļu, tad mūsu kuģniecības sektors zaudē savu konkurētspēju. Mēs nevaram pateikt saviem kuģiem, lūk, jums vajadzētu tik un tik, un tik tās emisijas izlaist, kas atšķirtos no starptautiskas pieņemtā. Ko tad viņi darīs? Es saprotu, ka jūs gribat, lai mums būtu jūras transports, lai tas būtu tīrs, vidē draudzīgs, bet mums ir jāpatur prāta arī tas, ka jūras transports jau šodien ir daudz vidē draudzīgāks nekā citi. Piemēram, ja jūs salīdzinat šo krāvu transportēšanu pa autoceļiem tad, un jūras transporta, jūras transports ir daudz tīrāks. Mums ir jāstrādā tāpēc kopā ar Startautisko jūras organizāciju soli pa solim un ļoti ceru, ka nākamā gadā mēs nonāksim pie kopīgas pieejas arī emisiju ziņā. Par birokrātiju, par kuģniecības telpu. Ja jums ir krāva, un jūs gribat pārvietot, tad daudz vieglāk to pārvietot pa ceļu, nevis par jūru. Un komisārs Kallas jau ir uzsācis procedūru lai atzīmētu šo iekšējo tirgus teritoriju, tā saukto tuvjūras kuģošanu. Un vēl par pirātismu. Mūs, protams, neapmierina šī situācija. Venelis kungs, mēs galīgi neesam priecīgi. Mums ir arī operācija Atalanda. Un tomēr situācija nav laba. Uzbrukumi turpinās un skaitlis pieaug. Un ir arī palielinājusies samaksa. Tāpēc mums ir jāstrādā ar pirātismu jautājumu. Eštons kundze ir atbildīga par cīņu pret pirātismu, un viņa nāks klajā ar saviem plāniem. Visbeidzot, par finansējumu, un ar to arī beigšu. Es saprotu, ka mans pieminētā summa ir ļoti maza, bet jums ir jāsaprot, ka šī summa nav tā, ko mēs izmantosim tikai, lai finansētu visus projekts. Mēs izmantosim šo summu tikai un vienīgi pētījumiem, pilotprojektiem, lai radītu saiknes, saistošos elementus starp projektiem, kas jau darbojas, kas jau eksistē. Mēs centīsimies finansēt pilotu projektus, kas varēs norādīt uz to, ka mūsu politikai ir pievienotā vērtība Eh, tātad tādā rakursā šī summa nemaz nav tik maza. Un kas mums ir vajadzīgs? Mums ir vajadzīgs jūsu atbalsts, jo es neesmu pārliecināta, ka padomu mums piešķirs par šo mazo summu, jo ir krīze, ir vispār tāda vispārīga tendence mazināt izdevumus, bet mēs varam ļoti konkrēti rīkoties. Mēs esam gatavi atskaitīties līdz pēdējiem eiro par šo summu, lai pārliecinātu visus, ka mūsu programmām ir jēga. Paldies! Vēl es aizmirsu at, at, atbildēt Komucakasa kungam par unklos, par jūras tiesību konvenciju. Ko es gribētu jums teikt, Komucakasa kungs? Mēs izmantosim mūsu ietekmes izvērtējumu par jūras eh, telpas pētījumu, par eh, pierobežu teritorijām lai eh, šīs saiknes veidotu. Eh, mums nav nekādas prerogatīvas, mums nav eh, pienākums paziņot, ka tie, kas nav ratificējuši, tie lai ratificē. Bet mūsu dalībvalstis ir unklos ratificējuši, tad problēma rodas tikai ar trešajām valstīm. Un rītā komisijā būs diskusija par paplašināšanos, par kaimiņattiecību politiku. Tas ir politisks jautājums, un mēs pieminēsim arī šo onklus jautājumu, Mums ir jārunā rīt kolēģijā par sadarbību ar mūsu kaimiņu valstīm. Paldies, komisārs Kundze, paldies, ka atbildējāt uz mūsu uzaicinājumu, ka ieradāties. Nu, un kā jūs jau droši vien zināt, šeit eh, zālē ir ļoti liels atbalsts jums no mūsu komitājas tieši attiecībā uz integrēto jūrniecības politiku un priekšlikumiem šai saistībā. Uh, Un mēs patiešām uzskatām, ka rakāt ir nepieciešams jūrniecības sektoru izvērst un nepieciešams to atbalstīt daudz lielākā mērā, neko daram šobrīd. Vēlreiz paldies par jūsu ļoti tāpat jau vērtīgo laiku un uh, ceram ar jums tikties atkal. Nu, un tagad koordinātoru sanāksme. Nu tā, tad tie, kas nepaliek zālē, tos lūkšu klusām atstāt zāli.